Okay, good afternoon, everybody. Sveicināti, kolēģi. It's a bit crazy to see. No... Nu, šobrīd man tā diezgan dīvaini sajūta sēdēt priekšā, parasti sēžu zālē, Bet šī ir ļoti īpaša diena, jo neviens no priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem šodien nevarēja ierasties, bet es ceru, ka varbūt kāds cits pārņems vadības grožus vēlāk. Ja mēs runājam par darba kārtību, es gribētu teikt, ka sastais darba kārtības punkts, tātad vīzu tirzniecība, pilsonības tirzniecība un arī korupcijas aizdomas dalību valstīs. Uh, šis punkts ir jāapspriež vēlāk uz kādu citu sēdi. Ja kolēģiem nav nekādu iebildumu, tad esam šādā veidā grozījuši mūsu šīs dienas darba kārtību. Okay. Second point is... Otrām kārtām gribēju pateikt, ka diemžēl šodien nebūs pieejams tulkojums gēlu, dāņu un horvātu valodās. And the last announcement, the voting time. Un šodien mums ir ieplānot arī balsošana 6.20. Būtu patiešām ļoti jauki, ja visi būs paņēmuši līdzi savas balsošanas kartiņas, lai mēs varētu uh, darboties, uh, strādāt tātad pēc iespējas efektīvāk. Ir vēl daži pārpalikumi pieņemot uh, sēžu protokolus, tātad 30. mārta, uh, 1. aprīļa, pagājušā gada sēžu protokolu, tālāk 28. 29. mājas 2015. gadā un tāpat arī 2. jūlija sēde 2015. gadā. Ja nevienam uh, nav iebildumu, tad šo sēžu protokolus esam pieņēmuši. kolēģi, tagad varam ķerties pie darba kārtības, tātad pagaidu juridiskā palīdzība aizdomās turētājiem un apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība un juridiskā palīdzība Eiropas apcietināšanas ordera procesā. Šodien mūs informēs par triloga norisi. Šis ir patiešām nozīmīgs jautājums, ņemot vērā uh, tiesības, ties, tiesvedības laikā, un šeit mēs runājam par cilvēkiem, kam ir atņemta brīvība un kas tiek aizturēts saskaņā ar Eiropas arestu orderi. Pirmais uzstāsies Denis De Jongs, kas ir mūsu referents. Viņš pastāstīs arī par trialogu noris un tad došu vārdu arī citiem kolēģiem, kas vēlēsies runāt. Denis, lūdzu, jūs pirmais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, tas, ka īstenībā neviens gandrīz nav ieradies, ir laba zīme, un tas pierāda, ka nav tādu milzīgu konfliktu, viedokļu atšķirība par šo uh, dokumentu, un iepriekš Man vajadzēja uh, kolēģis informēt, ka nekāds tāds paties pro progress nebija sasniegts, bet mēs ļoti uzmanīgi arī iepazināmies ar kolēģu argumentāciju, kas brīžiem bija atšķirīga. Mēs mēģinājām atrast kaut kādu kopsaucēju eh, protams, eh, sadarbojos arī ar prezidentūru, lai varētu saprast, vai mēs patiešām varam atrast tādus labus pragmatiskus risinājumus. Un nevajadzētu tā tad nonākt tāda ideoloģiska strupceļa situācijā, kad risinājumu nav. Es gribu pateikties arī Luksemburgas prezidentūrai, jo pateicoties viņiem, mēs varējām sākt pievērsties pašiem pantiem eh, šajā ziņojumā, eh, tātad eh, par Eiropas ārestu orderi, numur 5, tas ir piektais punkts un mums uh, izdevās vienoties par šī panta definīciju vieglāk, eh, un ja mēs runājam par juridisko palīdzību, juridiskajām konsultācijām, tas pirms tām jau bija iekļauts komisijas ieteikumos, un Protams, parlamentam arī vajadzētu vēl rūpīgi izskatīt direktīvā teikto. Mums ir bijušas vairākas tikšanās, gan tādas formāla, gan neformāla rakstura, arī ar prezidentūras pārstāvjiem, un domāju, ka varu teikt, esam patiešām panākuši ievērojumu progresu, runājot arī par piekto pantu. Tāpat kā par 5a pantu kur tiek runāts par juridisko palīdzību. Protams, ka šeit joprojām var būt viedokļa atšķirības un padomis eh, darba grupa jau arī eh, pauda savu viedokli par kompromisiem, ko izdevās panākt trilogā. Bet mēs patiešām arī esam eh, panākuši progresu. Ir vēl kāds pāns. Mēs šeit Gaidām nedaudz šeit tādu komisijas uh, palīdzību, lai jums norāda virzienu. Tas ir par Eiropas izmeklēšanas uh, orderi. Mums ir jābūt tātad konsultācijām. Protams, mums ir jāsaprot. ka, piemēram, juridiskās palīdzības uh, gadījumā tas ir aktuāli un mēs Šeit lielā mērā esam atkarīgi arī no komisijas pozīcijas, kas tad ir nepieciešams raugoties tieši no juridiskā viedokļa, runājot arī par piekļuvu advokātām, un tas eh, lielā mērā sasauc arī ar noteikto direktīvas aptvērumu. Mūsuprāt, varētu rasties legāls vakums, ja netiks patiešām norādīts uz um, situācijām, kas varētu rasties trešajās valstīs, ja, piemēram, trešās valstis vēlas uzsākt kādu īpašu izmeklēšanas procedūru. Tātad mums ir jānogaida komisijas atbilde, un mēs līdz ar to tad varēsim arī e, virzīties tālāk e, darbā pie šī panta. Un Mēs esam jau panākuši pietiekam daudz pirmajā Nīderlandes prezidentūras <clears throat> darba cēlienā, un mājā mums ir paredzēts vēl turpmāks apspriedes, un ar sekretariātu palīdzību mēs pagājuši gadu lēmām veikt ietekmes izvērtējumu, kādā veidā mūsu piedāvātie grozījumi uh, salīdzinājumu ar komisijas, pie, komisijas piedāvātajiem varētu ietekmēt tā, tad, situāciju kopumā. Un Komisija līdz ar to veiks arī ietekmes izvērtējumu par mūsu grozījumiem, kāda varētu būt to uh, ietekme. Un ietekmes izvērtējumā tiks uh, ņemtas vērā nevien iespējamās izmaksas, bet arī tas, kā šie grozījumi varētu teorētiski ietekmēt gan pamatiesības, gan arī sociālās tiesības. Tas būs labi pārdomāts, balansēts ietekmes izvērtējums. Un, protams, ir jāturpina arī dialogs ar padomi, tad, kad teksts jau būs finalizēts. Un mēs lēšam, ka pirmais uzmetums būs pieejams aprīļa uh, vidū. Es runāju šeit par uh, ietekmes izvērtējumu un ir paredzēta arī ēnu referentu tikšanās, lai par to diskutētu 19. aprīlī. Tas būs pirms nākamā triloga un es ēnu referentus un arī sekretariāts tā tad būs sagatavojis ietekmes izvērtējumu, bet es pats arī centīšos sagatavot tādu, ietek, tādu darba dokumentu, kur ņemtas vērā vairākas iespējas, un diskusijas līdz šim ar ēnu referentiem ir bijušas ļoti konstruktīvas, ļoti atklātas, un es ceru, ka mēs varēsim tādā pašā labā gaisotnē strādāt arī turpmāk un vienoties vēl par nenoskaidrotajiem jautājumiem. Un jāsaka, ka ņemot vērā to, ka progress patiešām ir panākts mums eh, Nīderlandes prezidentūras laikā, protams, vajadzētu arī jau panākt vienošanos, tas ir eh, visai ambiciozs plāns, bet 19. aprīļa sēde, un uz to eh, tiek likts daudz cerību. Es ceru, ka kolēģi ieradīsies, jo ja mēs nebūsim tur kopīgi, tas, protams, varētu ietekmēt mūsu lēmumu pieņemšanu. Paldies! Paldies, Denis. Es ceru, ka kolēģi ieradīsies kuplā skaitā. Un tagad došu vārdu uh, ēnu referentiem. Zipels kundze, ēnu referente, tā tad es pati sāka priekšsēdētāju no SD grupas, un Zipels kundze šodien runās vācu valodā. Paldies! Sākumā es gribēju pateikties Denisam par viņa darbu arī par sadarbību ar ēnu referentiem, un es gribēju teikt, ka līdz šim šī sadarbība ir patiešām izvērtusies ļoti patīkamā, konstruktīvā gaisotnē, un kā Denis jau pateica, ka ir panākta vienošanās par atsevišķiem punktiem, un tie ir punkti, kas parlamentam patiešām ir ļoti nozīmīgi eh, salīdzinājumā ar direktīvas pirmo uzmetumu ir papildināts pāns par atbildīgo uh, iestādi, kas lems par uh, juridisku palīdzību procesa laikā, un mēs spriedām, ka tas notiks neatkarīgi no izmeklēšanas tehniskajiem parametriem, tālāk runājot arī par uh, izmaksām, kas rodas tiesvedības procesa laikā, un mums nevajadzētu mainīt sarunu vešanas pozīciju Un tad varētu šeit parādīties vēl viens pāns, kas paplašinās tiesību de definīciju. Šeit vēl trūkst dalību valstu valdību piekrišanas, es tādēļ neesmu īsti pārliecināta, vai mēs varēsim uh, tātad vienoties par kompromisu, vai atkal uh, šeit mēģinās uh, tātad kaut kādus pantus padarīt netik spēcīgus vai arī grozīt. Bet nestoties uz visu, es ceru, ka mēs tomēr varēsim panākt konstruktīvu risinājumu papildus šiem pagaidu kompromisiem ir arī tādi citi jautājumi, runājot par uh, izmaksām, uh, izmaksu kompensāciju tiesvedības laikā, un patiešām ar nepacietību gaida arī šo ietekmes izvērtējumu, kas, protams, uh, nu, es tā ceru, varētu spēcināt mūsu sarunvešanas pozīcijas, ar lielu prieku gaidu arī turpmāko. Uh, turpmākās sēdes mēs eh, varēsim tātad labi sadarboties ar Denisu un cerams arī ar padomu. Paldies, Zipels kundze. Un tagad es vaicāju, vai ir kāda cita institūcija, kas šeit ir pārstāvēta un gribētu kaut ko komentēt. Nu, tas nav jātara par katru cenu, ja jūs vēlaties. Jūs varat izteikties, ne? Lūdzu, padome. Jā. Nu, es varētu šo to piemetināt līdzīgā gaisotnē kā referenta kungs. Paldies par man doto vārdu. Es domāju, nav nekāds noslēpums, ka atšķiras padomes vispārīgā pieeja no parlamenta pieejas šajā jautājumā. Mēs ņemam vērā direktīvas esošo aptvērumu, bet uh, parlaments vēlas to paplašināt, runājot arī par juridisko palīdzību. Bet prezidentūra dara visu, kas ir tās spēkos kopā ar referentu un ēnu referentiem, lai atrastu praktiskus risinājumus, pārskatot vairākas uh, punktus, lai abiem likumdevējiem uh, šis priekšlikums būtu paprātam. Un kā jau De Jonga kungs teica, ir nolikuši trīs trilogi e, prezidentūras laikā tie arī norisinājās ļoti konstruktīvā gaisotnē, un mēs redzējām, ka ir patiešām vēlme panākt kompromisus un uh, aizpildīt tukšās vietas, un uh, es ceru, ka mēs varēsim tikpat labi sastrādāties arī turpmāk un pagaidām man ir grūti prognozēt, kas notiks turpmāko mēnešu laikā, un lieki piebilst, ka ļoti daudz kas būs atkarīgs no šī ietekmes izvērtējuma, ko tagad veids parlaments, un stratēģiskie secinājumi, protams, arī e, nozīmīgi ietekmēs turpmāko darba gaitu. Un, protams, prezidentūra darīs viss, kas ir nepieciešams no tās puses, lai varētu turpināt sārunas konstruktīvā veidā. Paldies! Paldies, paldies par eh, padoms nostājas ilustrēšanu. Šķiet, ka komisija nevēlas izteikties labi. Šo darba kārtības punktu esam izskatījuši, un tad varam tagad ķerties pie piektā. Tā ir Jānis eh, Dimitrokopulus prezentācija par ziņojumu profesionāli runājot, izaicinājumi, lai panāktu uh, līdztiesību LGBT cilvēku vidū. Liels paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Paldies, ka esat uzaicinājuši pamat tiesību aģentūru, lai jūs informētu par eh, mūsu jaunāko um, pētī ziņojumu par eh, LGBT tiesībām Eiropas Savienībā. Cilvēkiem var būt dažāda seksuālā orientācija, dažāda dzimuma identitāte, bet viņiem ir vienādas tiesības ar visiem citiem cilvēkiem. Viņiem ir tiesības dzīvot eh, cieņas pilnu dzīvi, nebaidoties eh, un neciešot no diskriminācijas. Par spīti ievērojamām progresam uh, Uh, likumdošanā mums tomēr vēl ir daudz jādara, lai panāktu ieviešanu dzīvē. Uh, LGBT tiesību pētījums tika veikts pirms deviņiem gadiem, kad tika izveidota aģentūra, sekojot parlamenta uh, pieprasījumam. Uh, Jau 2010. gadā tika veikts salīdzinošā analīze par uh, LGBT tiesību stāvokli, un 2015. gada pētījums jau ir trešais šāds uh, pasākums, uh, kurā pievērsāmies tam, kas vēl ir jādara. Mēs runājam šoreiz arī par uh, interseks uh, cilvēkiem. Agrāk uh, šīs jautājums netika pētīts. Mm, uh, pēc 2010. gada juridiskās analīzes mēs 2013. gadā publicējām plašāko līdz šim pētījumu. Tika aptaujāt vairāk nekā 93 tūkstoši LGBT visā Eiropas uh, Savienībā. Viņi mūs informēja par savām cerībām, bailēm, bažām Un tagad es e, jūs e, informēju par jaunāko pētījumu, e, kas apstiprina šīs aptaujas rezultātiem. Aptaujā mēs uh, uh, izjautājām vairāk nekā 93 tūkstoši cilvēku visā Eiropas Savienībā. Uh, Šis, šīs dienas eh, ziņojums eh, atspoguļo eh, profesionāļu viedokli. Tātad šeit ir ierēģi, ārsti, skolotāji, policisti. Šie, šo profesiju pārstāvi vislabāk pārzina reālo situāciju. Vispirms viņi mūs runāja gan par barjerām, gan par uh, stimuliem, ar ko LGBT saskaras izglītībā, veselības aprūpē, tiesība aizsardzības jomā, un viņi arī e, stāstīja par savu pieredzi un uzskatiem par to, kā labāk aizsargāt LGBT pamattiesības. Šajā pētījumā mēs pievērsāmies jomām, kur Eiropas Savienības tiesību akti negarantē aizsardzību pret diskrimināciju saistībā ar seksuālo orientāciju un tika konstatēts, ka LGBT saskars ar diskrimināciju ne tikai nodarbinātībā un apmācībā, bet arī citās dzīves jomās. Un mūsu pētījums konstatē, ka LGBT saskars ar problēmām veselības aprūpē, izglītībā saskaņā saskarē ar uh, uh tiesību sargājošām iestādēm. Sākšu vispirms ar ierēģu atbildēm. Viņi ir atbildīgi par politikas izstrādu un ievērošanu. Pirmkārt, viņi ir apņēmības pilni garantēt LGBT pamatiesību ievērošanu. Viņi uzsvēra, ka uzskata Eiropas Savienības atbilstošos tiesību aktus par uh, svarīgu virzītāju spēku, lai īstenot pārmaiņas savās valstīs uh, likumdošanā un balstās uz to arī ikdienas darbā. Lai gan Eiropas Savienības eh, veiktajiem pasākumiem ir eh, pozitīva ietekme, tomēr darbojas vēl divi citi faktori. Tātad eh, sabiedrības atbilst, atbalsts politiskiem aktīvistiem un arī plašsaziņas līdzekļos atspoguļotās situācija. Un šeit konstatējam divas barjeras - pastāvošā neiecietība un aizspriedumi tīpaši centrālajās un austruma Eiropas valstīs, un otrkārt LGBT cilvēku, nu, it kā neredzamība, kas skan, skar visas dalību valstis varas uh, pārstāvji mūs informēja, ka netiks investēti, uh, investēt šādos pasākumos, ja attiecīgās grupas neiestāsies par savām tiesībām. Izglītības jomā mēs um, intervējām direktors skolotājs, viņi runāja par aizspriedumiem un arī par fizisku ietekmēšanu, ar ko saskars LGBT skolās. Un bieži vien net notiek vēršanās pret uh, šādiem uh, ietekmēšanas pasākumiem uh, un vardarbību skolā, bet tomēr tika arī atzīts, ka vardarbība skolā nav tā lielākā problēma, bet gan homofobiskā gaisotne un apvainojumi, kas kļuvuši par ikdienas parādību un kas īpaši smagi gulstas uz LGBT uh, skolēnu pleciem. Tāpat tika norādīts, ka trūkst izglītības materiālu par seksuālo orientāciju un uh, šādu līdztiesību, un šie jautājumi nav iekļauts pilsoniskās izglītības uh, programmās. Tāpat netiek arī apmācīti skolotāji, lai varētu sniegt atbalstu LGBT uh, skolēniem Tā tad ir jāveido daudz atbalstošāka vide gan LGBT skolēniem, gan skolotājiem. Tā tas ir apvienotā karalistē, īrijā un citviet. Ir jāizglīto skolotāji, lai viņi varētu sniegt gan emocionālu, gan sociālu atbalstu šiem skolēniem skolā runājot par veselības aprūpu. Šeit ir jābūt modrībai, lai nodrošinātu vienlīdzību un uh, pēc iespējas labāku uh, veselības aprūpi visiem. Lai uh, pret LGBT pacientiem tiktu izrādīta tāda pati cieņa kā pret citiem, bet Bulgārijā, Itālijā, Latvijā, Polijā un dažās citās mēs, diemžēl, dzirdējām no uh, ārstiem, ka viņu kolēģi joprojām uzskata homoseksualitāti par slimību. Un tas rada bažas par to, kā šie ārsti ārstē pacientus, kuri ir LGBT pārstāvi. Tāpat ārsti norādīja par to, ka trūkst atbilstoši politikas resursu un apmācības, lai sniegtu atbalstu LGBT, it īpaši veselības aprūpas jomā. Runājot ar ārstiem, kur ir specializējušies šajā jomā, viņi stāstīja par to, ka kolēģi nav pietiekami informēti par tiem izaicinājumiem, ar ko saskars transseksuāļu veselības aprūpas jomā piemēram, dzimuma maiņas uh, operācijas daudzos dalībvalstīs joprojām nav pieejams vai ļoti dārgas. Piemēram, Lietuvā šāda uh, operācija ir iespējama vienīgi ārzemēs, un pēc tam uh, Nacionālā tiesa pieņem lēmumu par dzimuma maiņu uh, dzimšanas apliecībā un citos dokumentos. Uh, Eh, tālāk eh, eh, virknē daudz dalību valstu bija ļoti grūti atrast policistus, kuri bija gatavi vispār runāt par šiem jautājumiem. Un tas varbūt liecina par klimatu, kas valda kopumā. Tie, ar ko mēs runājām, viņi nebija pietiekami informēti par to, ka LGBT ir pakļauti uh, Eh, arī naida noziegumiem vai eh, citādai vajāšanai. Un tas eh, cietušo direktīvu, kas pieņem 2012. gadā, prasa, lai tiktu izvērtētas um, aizsardzības iespējas, kas ir nepieciešams konkrētām uh, cietušo grupām un tas ļoti eh, varētu eh, palīdzēt arī LGBT pārstāvjiem. Tomēr eh, atsevišķi tieslietu sistēmas darbinieki neatzina vai par zemu novērtēja homofobo un transfobo naida noziegumu izplatību. Un uh, dažos gadījumos šāda negatīvā attieksme bija uh, integrējusies uh, attiecīgās iestādes administratīvā kultūrā. Un daudzkārt uh, trūkst politiskās gribas vai intereses, lai arī izsinātu šīs problēmas. Bet Austrijā, Horvātijā, Dānijā, Nīderlandē, apvienotā karalistē politis, policisti stāstīja par būtiskām iniciatīvām, lai uh, paaugstinātu informācijas līmeni par šiem jautājumiem un lai pastiprinātu sadarbību starp policiju un LGBT pilsonisko sabiedrību un atbilstošām organizācijām. Un noslēgumā es gribu paust mūsu atbalstu uh, pasākumu kopumam, kas tika publicēts, um, ko publicēja Eiropas komisija, lai atbalstītu LGBT uh, tiesības, protams, varbūt tas nav tik tālajošs solis kā parlamenta ceļa kārte, bet tas tomēr ir būtisks pasākums. Un aģentūras ziņojumā ir iekļauti arī ieteikumi dažādām dalību valstīm. Un noslēgumā es gribētu atsaukties uz trim atzinumiem, kas ir ļoti būtiski. Pirmkārt, ja Uh, jāpadara LGBT uh, redzamāki, sniedzot politisku, finansiālu, cita veida atbalstu tālāk, rādīt pozitīvu piemēru, īstenojot um, atbilstošus um, līdztiesības auditus valsts administrācijā ar konkrēti izmērāmiem indikatoriem. Treškārt, atbalstīt skolotājus, viņus izglītot, apmācīt, lai pārveidot skolas par apvalstošu vidi visiem bērniem, tā skaitā arī LGBT uh, bērniem, lai viņi dzīvotu Eiropā, kas balstās uz līdztiesību, kopīgām vērtībām un uh, vienlīdzīgām tiesībām visiem, tā skaitā arī minoritātē. Paldies, Dimitra Kopulas kungs. Um, es uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti būtisks. Ja mēs palūkojamies apkārt, var šķiet, ka um, nav nekāda problēma ar vien pol vairāk politiķu, aktieru un uh, pazīstam cilvēku uh, atzīst, ir uh, homoseksuāli un it kā problēma nav, bet patiesībā šīs problēmas ir un jūsu ziņojums to arī ļoti skaidri norāda, ka šīs problēmas ir dažādās jomās Un tiešām ir ļoti būtiski noskaidrot, ko darīt, lai pārvarētu LGBT nevienlīdzīgo situāciju mūsu sabiedrībā. Nē, esmu pārliecināts, vai kāds kolēģis vēlas uzstāties, Džina Lambert, lūdzu. Liels paldies par šo prezentāciju. Man, uh, es vēlētos uh, zināt, kāda varētu būt miedarbība starp Eiropas Savienības uh, likumdošanu par tiesībām darba vietā, kas nosaka pienākumus darba devējiem, atbilstošām institūcijām, kas raugās uz līdztiesības likumdošanas ievērošanu. Un ir arī paredzēts finansējums, lai apmācītu cilvēks, kas strādā ar daudzveidību darba vietās. Un kā vai jūs prāt mēs nevarētu izmantot vairāk šos līdzekļus, lai popularizētu atbilstošu attieksmi sabiedrībā, ja mēs runājam par policijas darbiniekiem, par izglītības iestādēm, valsts administrāciju un veselības aprūpi? Uh, Eh, ir jau šī likumdošana, kas uz viņiem attiecas darba vietās, bet kā eh, attiecināt to visu uz plašāku sabiedrību. Paldies. Tagad vārds Jureka kungam. Liels paldies. Es uh, vēlētos uzdot vairākus jautājumus. Šī starp seksuālā pieeja. Vai jūs to pieminējāt savā ziņojumā, it kā nē, vai tas uh, tika darīts tiešām, nu šī kategorija nav pietiekami pazīstama, varbūt nākamais punkts jūsu attieksme pret uh, Slovākijā un Slovēnijā notikušajiem referendumiem? Un uh, prasībām no LGBT puses attiecībā uz skolām. Un runājot par tiesībām uz darbu, tās ir universāls, bet mani tomēr satrauc jūsu uh, Uh, atspoguļotā realitāte, jo mēs it kā norobežojamies no kristiešu kultūras, kas ir ierakstīta līgumos, un šeit ir negatīva attieksmi pret eh, homoseksuālu rīcību, nevis pret šo orientāciju kā tādu. Jūs interesē noteiktu kopienu pārstāvji, kuri var vispār eh, censties atturēties no seksuālas eh, Uh, aktivitātes, lai uh, saglabātu savu šķīstību. Arī šādi cilvēki pastāv, un viņi arī uh, nevēlas to tā afišēt, jo arī sabiedrības attieksme var nebūt labvēlīga. Ko jūs par to domājat? Paldies! es vēlētos arī uzdot pāris papildu jautājumus. Ja mēs runājam eh, par LGBT vai LGBTI, un eh, jūs pieminējāt eh, medicīnas aprūpi attiecībā uz trans un interseksuāliem un medicīniskām Eh, konsultācijām, kur jūs saskatāt lielākus trūkumus, vai šeit ir eh, runa par fizisko aspektu vai eh, par psiholoģiskām sekām un kādas konsultācijas ir pieejamas. Tālāk jūs norādījāt arī par izglītību. Uh, uh, Eiropas Savienībā visiem ir vienlīdzīgas tiesības arī mazākuma grupu pārstāvjiem, bet mums problēmas būs tik ilgi, kamēr skolā jauniešu vidū un arī e, pieaugušo e, vidū e, tiks par nu, lamu vārdiem uzskatīt tādu var aktu homiķis un, un tam līdzīgi izteicieni. Uh, un tādēļ mani interesētu, vai jūs varētu mums teikt, eh, ja teikt kādus eh, rekomendācijas par eh, mācību līdzekļiem, izglītības materiāliem, pat varbūt matemātikā arī par šiem jautājumiem runāt, ne tikai runāt par klasiskām ģimenēm, tālāk par naida noziegumiem, runājot par kriminālu statistiku. Mēs zinām, ka atsevišķās valstīs nav uh, ticamu uh, statistikas datu uh, arī attiecībā uz galēji labējo pastrādātiem noziegumiem. Vai jums ir uh, pieejami uh, statistikas dati, kas atspoguļo arī noziegumus pret uh, šīs uh, grupas iedzīvotājiem, vai arī šādu datu trūkst. Paldies! Vispirms vēlētos atsaukties uz manā prezentācijā jau izskanējušo, un mūsu aicinājums ir nodro, tātad, uh, efektīvu horizontālās līdztiesības direktīvu. Kā es teicu, iepriekšējās tātad 43. un 78. direktīva to diemžēl nenodrošināja. Šeit ir uh, runa par uh, iz, seksuālo, ne par etnisko izcelsmi un citiem aspektiem, bet nav uh, tik daudz runāts par seksuālo orientāciju un uh, pašreiz gatavotā direktīva varētu šo robu aizpildīt. Likumdošanā ir runa ne tikai par sodīšanu vai sankcijām, bet arī par skaidrošanu, par izglītošanu uh, attiecībā uz tiesībām. Un ir um, jādod piemērs, kam sekot, un tas būtu skaidrs signāls no Eiropas institūciju puses, ja šāda direktīva tiktu pieņemta par to, ka Eiropas, eh, savien, Eiropas Savienība uzskata, ka visas minoritātes ir vienlīdz jāaizsargā. Un tas parādās eh, arī mūsu datu apkopošanas eh, darbā un tas īpaši skar uh, jauniešus. Un būtu nepareizi, ja Eiropas Savienība uh, īpašu uzmanību nepievērst šiem jautājumiem, kaut gan uh, galvenā uh, tiesības pieņemt lēmums ir dalību valstīm, tomēr Eiropas Savienībai būtu jāpārliecina dalību valstis nodrošināt labāku minoritāšu aizsardzību un vienlīdzīgu attieksmi, attieksmi pret tām. Uh, Nu, es, manuprāt, gan nepieminēju nekādus referendumus dalību valstīs. Protams, dalību valstīm ir tiesības organizēt referendumus un pieņemt lēmumus, kā risināt virkni jautājumus attiecībā uz ģimenes politiku plašākas likumdošanas ietvaros un ievērojot Eiropas Savienības līgumus um, es norādīju, ka iepriekš mēs nenodarbojamies ar interseksu uh, vai starp dzimumu personām, un tagad uh, šis mēs uh, šogad sākām juridisko analīzi un uh, turpināsim uh, dziļāk pētīt šo personu situāciju. Tālāk par naida noziegumiem un statistikas datiem. Pirms mēs izvērtējam, vai LGBT uh, pret šīs, šo grupu vērstie notiekumi, noziegumi atspoguļojas statistikā. Jūs pieminējāt Vāciju, kur uh, šie naida noziegumi tika reģistrēti tikai tad, ja tos pastrādājuši bija galēji labējie spēki. Tagad situācija ir mainījusies, ir panākt ievērojami uzlabojumi, bet mums tomēr ir uh, jāizvērtē, kā katra uh, policijas uh, iestāde reģistrē šos noziegumus. Eh, šiem naida noziegumiem var būt dažādi cēloņi, dažādi arī izpildītāji, bet mēs vispirms eh, sākam ar eh, to, vai šie noziegumi ir piereģistrēti, vai šīs minoritātes, vai arī sievietes, kas taču ir puse iedzīvotāju, uh, Uh, ziņo par šiem noziegumiem un uh, nāks konstatēt, ka pat sievietēm ir grūti vērsties policijā un ziņot par šādiem noziegumiem. Bet tas ir pirmais posms, tātad vispirms ir jāiesniedz sūdzība. Un pēc tam policija ir jābūt gatavai visu piereģistrēt, Un pēc tam svarīgākais, svarīgākais posms ir trešais posms, tā būtu krimināla vajāšana. Tātad visi šie trīs uh, posmi, trīs soļi ir jāsaskaņo, un mēs strādājam ar tiesību sargājošām un tiesu iestādēm, lai varētu uzlabot gan šo sūdzību reģistrēšanu, gan arī uh, kriminālu vajāšanu šādos uh, noziegumos. Paldies! Debašu laikā vairāk kārt tika pieminēta vienlīdzīgas attieksmes direktīva, un nav nekāds noslēpums, ka šeit parlamentā daudzi cilvēki labprāt vēlētos, lai tā būtu spēkā, un tur uzsvērtus, ka visiem cilvēkiem Eiropas Savienībā ir vienādas tiesības. Tāpat arī komisija, kas nāca klajā ar šo priekšlikumu, atbalsta to. Ņemot vērā visu minēto šo pēcpusdienu, es tagad vēlētos vērsties pie komisijas un prasīt, vai viņi vēlas eh, izteikties par vienlīdzīgu attieksmi. Lūdzu. Labdien! Paldies pamatiesību aģentūrai par šo ziņojumu un Lībe komiteja par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. Kas attiecas uz vienlīdzības attieksmes direktīvu, jūs jau zināt, ka komisija ļoti vēlas, uh, lai šīs dosie virzītos uz priekšu, tas varētu teikt, ir viens no svarīgākajiem punktiem, Mēs atzinīgi vērtējam pamatiesību aģentūras ziņojumu, tas tagad būs kā pierādījums. Tad šeit amatpersonas pašas ir paziņojuši, ka ne, viņiem trūkst informācijas, trūkst eh, prasmes tik galā ar šiem jautājumiem saistībā ar LGBTI personām. Un tas tikai apliecina, ka ir nepieciešams rīcību kopums, un to mēs teicām jau decembrī. Mums ir arī svarīgi iegūt skaidru priekšstatu par to, kas ir lielākie izaicinājumi, galvenās problēmas, kur mēs varam sniegt atbalstu dalību valstīm, izglītību, veselības aprūpē, naidu kurināšanā, naidu kurināšanas apkarošanā un Mēs labi apzināmies, e, ka šeit galvenā kompetence ir dalību valstīm visās šajās jomās. Tas, ko mēs varam darīt, ir sniegt atbalstu visiem tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par šiem jautājumiem. Un to mēs tagad varam darīt ar labāku izpratni par to, kas ir tās galvenās jomas, uz ko mums jāliek uzsvars pateicoties šim ziņojumam. Paldies! Paldies! Es teiktu, ka cīņa par vienlīdzīgas eh, attieksmes direktīvu turpināsies. Vēlos tikai uzsvērt šo debašu noslēgumā, ka, protams, Eiropas Savienībai ir politisks, humāns un morāls pienākums nodrošināt visiem iedzīvotājiem vienādas tiesības. Cerams, ka mēs kādreiz spēsim spērt uz priekšu nākamo soli šajā jautājumā. Okay. Kā jau es informēju jūs šīs sanāksmes sākumā, mūsu darba kārtības nākamais punkts ir atlikts. Līdz ar to mums ir tāda priecīgs eh, brīdis, pārtraukums sanāksmē, jo nākamais punkts eh, var tikt sākts pēc desmit minūtēm. Četros visiem jābūt atpakaļ. Varat eh, aiziet pēc kafijas. So, uh, colleagues, I think we... Tā kolēģi, es domāju, ka mēs varam atsākt mūsu darba sesiju. Nākamais punkts ir septītais punkts par stāvoklī Schengenas zonā. Mēs visi esam eh, nobažījušies par Schengen zonas situāciju un situāciju daudzās dalību valstīs, kas ir nesen atjaunojuši robežu kontrols uz Schengen zonas iekšējām robežām. Komisija ir sagatavojusi paziņojumu nosaukumu atpakaļ uz Schengenu ceļa karte. Tik tiešām mums ir jāatgriežas pie tādas Schengens, kādu mēs zinām jo savādāk alternatīvas izmaksas būtu pārāk augstas gan ekonomiski, gan jau vairāk politiski. Došu vārdu Mušelkungam no komisijas, kurš prezentē šo paziņojumu. Komisijas 2016. Eh, gada 24. februāra eh, rekomendāciju par īpašiem pasākumiem, kas jāveic Grieķijai un tālākiem pasākumiem šajā jomā. Līdz šim eh, no komisijas saņemtā informācija ir izsūtīta mūsu eh, komitejas locekļiem. Pēc komisijas aicināšu izteikties Nīderlandes prezidentūru, bet tagad dodu vārdu Mušel kungam komisijas vārdā, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsarētāji. Eh, runāšu par divām lietām, par paziņojumu atpakaļ uz Schengenu un par Grieķijas jautājumu. Jūs jau pareizi norādījāt, ka mums ir jāatgriežas pie tās Schengenas, kādu mēs zinām. Tas var būt maldinoši, nav tā, ka mēs esam ārpus Schengens, bet mēs esam nonākuši situācijā, kad Schengen vairs nedarbojas tā kā iepriekš, un mums ir jāatgriežas pie normālās situācijas, atjaunojot normālu Schengen zonas darbību. 2015. gada novembrī e, komisija ar e, ekspertu komandu e, veica tā saukto Schengen zonas izvērtēšanas vizīti Grieķijā. Grieķija saskaras ar nepieredzētām migrantu plūsmām un šīs uh, process ir izraisījis sekundāru kustību, kas ir līdzis vairākam dalību valstīm atjaunot iekšējo robežu kontroli. Beļģija, Dānija, Ungārija, Austrija, Slovākija, Zviedrija un Norvēģija. Norvēģija, protams, ir asociētā valsts. Tā tas joprojām arī turpinās sešas no šīm dalību valstīm joprojām veic iekšējo robežu kontroli. Bet vēlos uzsvērt, ka iekšējo robežu kontroli nenozīmē Schengens beigas. Tas nozīmē, ka uz atsevišķām robežām ir atjaunota robežu kontrola, kas veido mazākā 15% no iekšējo robežu kopējā garuma. Runāja tikai par sauzemes uh, eh, robežu Tas neatiecas uz gaisa un jūras robežām. Līdz ar to lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju Schengens zona darbojas tāpat kā iepriekš. Bet galvenā problēma ir saistīta ar to, ka tas viss notiek ļoti nekoordinēti. Mēs esam paziņojumā iekļāvuši četras sadaļas. Pirmkārt, lai nodrošinātu ārējo robežu aizsardzību, Kā jūs zinat, mēs esam iesnieguši priekšlikumu par um, Eiropas krasta un robežu apsardzi, un um, mums ir nepieciešams ļoti ātri to izskatīt un pieņemt līdz Nīderlandes prezidentūras noslēgumam. Tas būtu pirmais līmenis. Tālāk eh, jāturpina atbalstīt Grieķiju, tas ir ļoti svarīgi jo Grieķija saskaras ar ļoti specifisku situāciju, kā jūs, jo, kā jūs jau zinat, to, un tas ir tās geogrāfiskā novietojuma dēļ. Treškārt ir nepieciešams, e, mums ir jāmaina pašreizējā situācija, kur dažas valstis veicināja migrantu tranzītu no vienas robežas puses uz otru, mums e, šāda tranzīta politika ir jāizbeidz. Lielākā ziņā tas ir arī ticis izdarīts pēc šī paziņojuma iznākšanas. Un visbeidzot, mums ir jāatjauno atbilstīgas eh, iekšējā robežu kontrolas eh, procedūras, tur, kur tas ir nepieciešams, koordinātā veidā, nevis šur un tur, kas izraisa tādu saukto domino efektu. Tātad eh, tās ir šī paziņojuma četras galvenās sadaļas. Ja atļausiet, uzsvēršu vēl dažus elementus. par šo tranzītu veicināšanu. Kā jau es minēju, vairāks, um, vairāks dalību valsts ir veicinājuši migrantu nokļūšanu no vienas robežas puses otrā. Tas neatbilst Schengens kodeksa uh, saturam. Eiropadome 18. un 19. februārī skaidri paziņoja, ka tas juridiski nav pareizi. Tāpat mums ir nepieciešams nodrošināt to, ka ja kāds pieprasa patvērumu eh, otrā dalība valstī, viņi ir jāsūta atpakaļ uz pirmo. Mēs visi zinām, ka eh, komisija strādā pie Dublinas reformas. Tas šobrīd tiek skatīts arī Eiropas parlamentā, bet kamēr nav jaunāka sistēma, mums ir jāīsteno šobrīd spēkā esošā likumdošana. Tas nozīmē, ka arī Grieķijai ir jāīsteno Dublins regula. Tā ir daļa no sistēmas. Migranti zin, ka viņi var turpināt ceļu, ka viņus nesūtīs atpakaļ uz Grieķiju, jo eh, Grieķija eh, nepiemēro Dublins regulu. Tāpēc mēs apsveram iespēju atgriezt līdz jūnijam Grieķiju atpakaļ Dublins regulā. Un lai tādējādi visas dalību valstis pilnvērtīgi piemērotu Dublins normas. Lai nodrošinātu koordinētu pieeju, ko tas īsti nozīmē. Kā jūs zināt, atbilstoši Schengens eh, kodeksam ir iespējams uz diviem mēnešiem līdz diviem mēnešiem atjaunot iekšējo robežu kontroli ārkārtas situācijā, kur nepieciešams nekavējoties rīkoties. Un tad ir 25. pānta iespēja uz sešiem mēnešiem eh, nopietnu draudu gadījumā sabiedrības drošībai, piemēram. Mēs esam apvienojuši abus variants, ļaujot dalību valstīm atjaunot iekšējo robežu kontroli uz astoņiem mēnešiem, tātad 6 plus 2, atvienojot 23 un 25 pāntu. Bet e, Vācijas gadījumā tad 13. maijā beidz šis periods, tātad vairs nepastāvēs juridiskais e, pamats, e, lai Vācija varētu turpināt iekšējo robežu kontroli un, un Austrijai, piemēram, tas būs 16. mājas un tā tālāk. Līdz ar to mums ir jāatrod pareizā pieeja. Ko mēs darīsim pēc 13. māja, lai nodrošinātu konsekventu pieeju? Tas ir arī viens no jautājumiem, ko mēs apskatām šajā paziņojumā. T tas man liek tālāk runāt par situāciju Grieķijā. Kā jūs zinat, novembrī bija iepriekš nepaziņota vizīte Grieķijā, kur tika identificēts vairāki nopietni trūkumi e, Grieķijas veiktā ārējo robežu apsardzē. Padome līdz ar to pieņēma īstenošanas pasākumu, kur ir noteikts rekomendācijas Grieķijai, kas ir jāīsteno, lai atrisinātu šos trūkumus. Šis lēmums tika pieņemts 12. februārī. Balsoties uz šo lēmumu, komisija divas nedēļas vēlāk pieņēma īstenošanas lēmumu ar rekomendācijām par konkrētiem pasākumiem, kas veicam Grieķijai, lai nodrošinātu atbilstību padomes rekomendācijām. Tātad vispirms padome rekomendācijām, tālāk komisija. Un pēc padoms un komisijas rekomendācijām Grieķija ir sagatavojusi rīcības plānu, jūs jau atsaucāties uz to, tas tika izsūtīts eh, pagājušajā nedēļ uh, eh, Eiropas parlamentam, un uh, kopija tika nosūtīta arī Libe komitejai. Tagad uh, ir Grieķijas rīcības plāns, kā šos trūkums atrisināt. Komisija šobrīd uh, izvērtē šo rīcības plānu, un mums ir viens mēnesis šī vērtējuma pabeigšanai. Tātad vēlākais līdz 12. aprīlim mums ir jāpabeidz eh, izvērtējums un jāziņo padomēji. Mēs konsultējamies ar ekspertiem, kas piedalījās pašā izvērtēšanā. Tātad tā bija novembrī Schengen zonas izvērtēšanā. Tad, kad mēs būsim pabeiguši šo izvērtēšanu, Tātad, kamēr šis process uh, turpinās, es nevaru e, detalizētāk runāt par izvērtēšanu, jo mēs tikko tikai esam saņēmuši šo dokumentu, bet tātad trīs mēneši pret, pēc mūsu izvērtējuma, tātad līdz 12. maijam e, Grieķija ziņos par to, kā veicas ar rekomendāciju īstenošanu. Un tad mēs varēsim attiecīgi arī lemt, kā rīkoties tālāk. Viena no iespējām ir pieņemt komisijas priekšlikumu, kas balstās uz uh, Schengens robežu kodeksa 26.2, kas būtu uh, ārkārtas pasākumi, kas ļautu mums uh, kopīgi, konsekventā veidā nodrošināt ārējo robežu kontroli, ja nepieciešams ir uh, atrisināt šo situāciju tas eh, būtu atbilstoši 262 pantam, un šis periods nedrīkst pārsniegt divus gadus. Bet es nesaku, ka mēs to obligāti īstenosim, mēs šobrīd izvērtējam, eh, vai tas ir nepieciešams. Eh, katrā ziņā vēlos uzsvērt, ka ja mēs to darīsim, tad tas ir tikai tādēļ, ja ir nepieciešams konkrētos robežu kontrols punktos Eh, to darīsim. Tas nenozīmē, ka mēs sāksim eh, gaisa, jūras un sauszemes robežu kontrolēt. Nē, tas būs attiecināms visdrīzāk uz konkrētu robežu punktu, kur būs nepieciešama koordinēti risināt šo situāciju, ja tiks uzskatīts, ka ir nepieciešams nodrošināt šādu rīcību. Bet mērķis ir atgriezties pie normālas Schengen zonas darbības, kur dalību valstis rīkojas kopā saskaņotā veidā. Paldies! Paldies par šo atskaiti no komisijas, un man tiešām ir prieks, ka mums ir arī rakstiski informācija par Schengen zonas darbības izvērtējumu un arī ieteikumi pirms es dodu vārdu padomēji, lai prezentētu 12. februāra rekomendācijas, kas bija adresēts Grieķijai, lai tā atrisinātu trūkums, tad vēlos informēt, ka mūsu vidu ir arī Grieķijas pastaigās pārstāvniecības pārstāvis, un tas būs noderīgi, lai mums būtu Eh, iespēju uzklausīt viņus. Bet pirms tam došu vārdu padu eh, mēs pārstāvim Luisterburgu kungam, lūdzu. Thank you. Thank you very much. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un es tagad nedaudz pastāstīšu par uh, padomes ieteikumiem, kas tika pieņemti 12. februārī par īstenojošo lēmumu attiecībā uz Grieķiju. Uh, un e, ieteikums tika pieņemts saskaņā ar jauno Schengens zonas darbības izvērtējumu, tā ir 2013. gada regula, un balstoties uz regulu padome pieņem komisijas priekšlikumu, kur ir ieteikumi dalību valstīm, e, kas arī tāpat norāda uz trūkumiem. E, ieteikums par Grieķiju nav pirmais, ko ir pieņēmusi padome. Mēs esam jau kopš jaunā īstenošanas mehānisma pieņēmuši vairākus šādus lēmumus, ieteikumus, un tie balstās uz ziņojumiem, par kuriem norisinās diskusijas un par kuriem e, lēmumus pieņem Eiropas komisija. Mēs, e, dalība valsts arī ir veikuši dažādas vizītes Grieķijā, un novembra mēnesī tātad dalībvalstu eksperti apmeklēja Grieķiju un um, tika Notika arī ne, iepriekš neizziņota vizīte decembrī, un komisija arī tātad balstīja savus ieteikumus uz ziņojumā e, iegūto, uz noziņojumu iegūto informāciju, ņemot vērā e, visai akūto situāciju Grieķijā un e, vājās vietas, ko izdevās apzināt komisijai savā ziņojumā. Padoma sadarbojās ļoti cieši ar komisiju, lai pēc iespējas ātrāk pieņemtu šos ieteikumus, ko mēs pieņēmām padomē 12. februārī. Uh, ieteikumos ir pievērsta uzmanība elementiem, ko mums izdevās apzināt, apmeklējot Grieķiju, ņemot vērā novērošanu, reģistrācijas procedūru un arī dažādas robežu kontrols procedūras. Grieķija tagad ļoti um, aktīvi strādā pie ieteikumu īstenošanas, un, kā teica komisija, šāds plāns tika izveidots un piedāvāts. Un turmākie soļi procedūras īstenošanā, kā jau skaidroja komisija, būtu uh, jāiekļauj saziņas procedūrā uh, par Schengenas zonu, un mēs tagad uh, gaidām rīcības plāna izvērtējumu padomu pirms tam nevar rīkoties, un, protams, Grieķijai ir jāstrādā uh, pie šiem ieteikumiem, lai varētu arī novērst pastāvošos trūkums. Gal, galā šis jautājums varētu atkal nonākt uh, padomes uh, pusē, bet tagad mums ir jāgaida uh, tātad izvērtējums par Grieķijas programmu. Paldies! Paldies par eh, jūsu pausto viedokli, paldies par eh, ilustrētajiem ieteikumiem un pirms dot vārdu Vulgaris kungam no Grieķijas pastāvīgās pārstāvniecības, es gribētu teikt, ka pieņemot lēmumus par Schengens zonu, Libe nu pat balsoja par holistisku pieeju migrācijai un domāju, mums vienmēr ir jāpatur prātā, ka. Uh, šīs procedūras un mehānismi var būt efektīvi tikai tad, ja mēs strādājam tā holistiski, domājot arī par citiem ar migrāciju saistītiem aspektiem, jo migrācija jau neuzpauž tikai vienā izolētā veidā, bet tagad došu vārdu Vulgāris kungam. Un tie kolēģi, kas vēlēsies runāt, lūdzu, dodiet man zīmi. Lūdzu, Vulgāris kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka devāt man vārdu. Kā jau komisijas pārstāvis minēja, um, līdz uh, šim tātad neziņot vizīte notika novembra mēnesī pagājušajā gadā Grieķijā. Un komanda devās uz Samosas salu un Kastaņes uh, kontrolu uh, punktiem. Un Grieķija piedzīvoja liels grūtības, ņemot vērā milzīgo bēgļu skaitu, kas ierodas mūsu teritorijā. Jāsaka, ka Grieķija galvenokārt uh, saskars ar šīm problēmām. Jā, ir problēmas ar mikrofonu, saka runātāji. Varbūt jūs varat pārsēsties, jo tulka nesaprot, ko jūs sākāt. Lūdzu, izmēģiniet citu mikrofonu, Vulgāris kungs, jo ir kaut kādi traucējumi. Trokšņi. Es atvainojos jums par nērtībām, saka priekšsēdētāji. Is it, is it better now? Vai tagad ir labāk, vai cā Bulgāris kungs? Jā. Oh, ah, Tā tad es teicu, ka šī uh, vizīte notika pagājušā gada novembrī Samos. Uh, salā, kastaņēs, uh, eh, robežpunktos, Kristiāna un Jāvisa. Uh, Un visi, protams, apzinās, ka Grieķijai ir ļoti grūti tik galā ar šo lielo bēgļu skaitu, kam nav precedenta. Jāsaka, ka tā patiešām ir e, nepieredzētu mēroga krīze, ņemot vērā savu geogrāfisko atrašanās vietu, Grieķija tā ietekmē īpaši spēcīgi. Jāsaka, ka jebkuru dalību valsti šāds bēgļu skaits nostādīt lielās grūtībās. Un Protams, ir jāievēro arī starptautiskās tiesības, ir jāglāb cilvēku dzīvība, bet, nu, praksē to īstenot nav tik vienkārši, bet, protams, vienmēr ir jāievēro arī ES cilvēku humanitārās pamāca vērtības. Mēs esam glābuši vairāk kā 100 tūkstoši bēgļu pagājušā gada laikā, apmēram 2,5 tūkstoši incidentu laikā. Uh, un jāsaka, ka izvērtējums pilnībā neparāda to, eh, kā Grieķija mm, ir tikusi galā ar šīm problēmām, un netiek arī pārmests, ka mēs būtu nu, kaut ko ļoti daudz, teiksim, būtu pieļaujuši ļoti daudz problēmu vai būtu bijuši nolaidīgi, bet, protams, mums ir jāroda risinājumi šai situācijai. Un pat pirms padomes 12. februāra ieteikuma pieņemšanas un pirms 24. februāra komisijas ieteikuma pieņemšanas mēs jau teicām, ka esam gatavi ļoti cieši sadarboties ar visām ES institūcijām, aģentūrām un citām dalību valstīm, lai varētu labāk sadalīt slogu, jo uz mūsu pleciem uh, gults patiešām neproporcionāli liels sloks. Un jāsaka, ka pat pirms ieteikuma sagatavošanas uh, Grieķijas iestādes strādāja, lai novērstu trūkums un deficītus. Un, kā jau teica prezidentūra, pēc ieteikuma publicēšanas mēs spērām nepieciešamos soļus, sagatavojām rīcības plānu. Uh, Un kopīgi ar komisiju un padomi mums ir jāsadarbojas, lai pilnībā īstenot šo rīcības plānu, bet daudz kas jau ir paveikts, piemēram, runājot par reģistrāciju un arī papildus personāla pieņemšanu darbā. Protams, ir jāvelc vēl papildus darbs, bet ir jāstrādā nevien Grieķijai, bet arī citām dalību valstīm. Mums kopīgiem spēkiem ir jāpārvar šie izaicinājumi. Jāsaka, ka tā nav Grieķu krīze, tā ir Eiropas krīze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. You... Paldies, liels paldies. Dzirdējām tātad tā, trīs uh, uzskatus, nu, kas varbūt uh, zināmā mērā sasaucas. Tagad ar lielu prieku došu vārdu visiem tiem kolēģiem, kas vēlas izteikties. Pirmā, kas pacēla roku, bija Ērnsta skundze, lūdzu. Jā, nu es gribēju vēl nedaudz atvilkt elpu, bet tagad man jāuzstās pirmajai. Nu labi, lai tā būtu. Runājot par komisijas situācijas atspoguļojumu, tā tad ir jāpieliek punkts šai pasīvai politikai. Tas nozīmē to, ka cilvēki, kas vēlas iegūt bēgļu statusu, patvērumu meklētāju statusu, nevar šādas iespējas izmantot un tagad eh, jāsaka, ka vienkārši viņas nu mēģina tā dzīt projām no ārējām robežām, un šī vienošanās ar Turciju uh, Tas ir milzīgs uh, Ženēvas uh, bēgļu konvencijas pārkāpums. Nu, kā šo pasīvo, nolaidīgo politiku jūs varēsiet uh, vienreiz beigt, jo jāsaka, ka nu, ir jāsaglābi tas, kas vēl ir palicis pār no Ženēvas bēgļu konvencijas. Uh, Un jūs teicāt, ka arī ir jāizmanto Dublīnas regula un ka līdz jūnijam Grieķijai vajadzētu padomāt, kā vislabāk šo regulu ievērot. Man jāsaka ļoti vaļsirdīgi, saskaņā ar jūsu skaitļiem Grieķijā ir ieradušies 868 tūkstoši cilvēki, kas vēlas doties tālāk uz Eiropu. Un 50,411 cilvēki ir ieradušies Grieķijā pēdējo mēnešu laikā. Mēs jau varam runāt gandrīz par miljonu cilvēku, kas tagad ir ieradušies Grieķijā un tālāk uh, devušies uz citām valstīm, un, protams, viņu skaits vēl palielināsies, tā mēs varam lēst. Un ko, kā jūs stādaties priekšā, kā tad Grieķija varēs ievēlēt Dublinu? Nu, man tā ir liela mīkla, un es negribētu šādu procedūru ievērot, jo tā ir kontraproduktīva. Un Mēs visi ļoti labi esam informēti, ka Dublina ir cietusi fiasko un ka šādi nevaram turpināt eh, rīkoties. Man ļoti uh, interesē, kas tad tur notiek pie ārējām robežām un šīs eh, Schengens iekšējās robežas dalība valsts tiek ļoti smagi kritizētas, tāpat kā kaimiņu valsts, un uh, līdz ar to tūkstošiem cilvēku tagad uh, mīņājas pie Eiropas Savienības robežām un netiek tālāk. Un iekšējās robežas uh, tiek aiztaisīts konkrēti cilvēku devumu priekšā, ir ilgākas robežu kontroles, tad ir pēc astoņiem mēnešiem procedūra beigsies, Vācijai vajadzēs izdomāt kaut ko jaunu. Schengen ir nonākusi lielās sprukās, nu nevar tikai kritizēt Grieķiju, labi, jūs to varat darīt, bet nu, tas galīgi neiet krastā, un es gribētu dzirdēt jūsu pozīciju par šīm iekšējām robežām, un tāpat gribētu dzirdēt, kā vislabāk aizsargāt ārējās robežas pret pēgļiem. Nu, var parūpēties par to, lai šie cilvēki tik, tiktu reģistrēti, tur nav nekā pēļāma, mēs par to esam dzirdējuši ļoti daudz, bet ārējā robeža aizsardzība pret migrantiem Eiropas Savienības tiesa teica, ka ir aizliegt šos cilvēkus uh, dzīt prom, nu jā, varbūt drīkstētu viņiem ļaut, vienk uh, drīkstētu viņiem ļaut vienkārši noslīgt, nu jā, tā būtu arī viena um, iespēja. Jāsaka, ka mums ir nepieciešama Eiropas palīdzība, bet, nu, ir ārkārtīgi maz finansējuma, nožēlojama graši, un pēc tam tika pieņemta vēl likumdošana attiecībā uz Turciju. Uh, nu, tas var izraisīt tikai smieklus, ja tas nebūtu tik bēdīgi. Man ir jāsaka, ka šis priekšlikums man šķiet vienkārši smieklīgs. Es varu tikai tā ciniski par to smieties un. Gribēju pavaicāt, kom, vai komisija un padomu vispār kādreiz ir bijušas Grieķijā, vai jūs esat redzējuši, kas notiek pie robežām. Ja jūs to nesat darījuši, es ar lielu prieku kopīgi ar jums turp došos, ar lielu prieku, un mums tas ir beidzot jādara. Paldies! Paldies! Nu, visi kolēģi nav ieradušies. Es gribēju dot visai īsu uh, runāšanas laiku saviem kolēģiem četri kolēģi, ne pieci, jau ir pieteikušies runāt, un mums ir gana daudz laika līdz 5.30. Nu, bet uh, varbūt arī neizmantojiet ļaunprātīgi manu laipnību. Tagad depriekungs. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos vispirms par to, ka ierados ar uh, nokavēšanos, un varbūt jau jautājumi ir uzdoti, un uz tiem ir sniegtas atbildes, bet, nu, es tomēr uzdošu savus jautājumus gribu vispirms teikt, ka es uh, iestājos bez ierunām par uh, Schengenu. Uh, un tās likvidēšana būtu katastrofa. Tālāk vajadzētu domāt par to, kā atjaunot šo Schengenas darbību. Tālāk jautājumi par Grieķiju, kas tik šeit pieminēt. Ja palā, paraugāmies uz mums iesniegto uh, grafiku šai ziņojumā. Tātad 16. marts, šā gada 16. martā ir paredzēta komisijas paziņojums par uh, Dublīnas regulas reformu balstoties uz solidaritāti un uh, taisnīgas logas sadalis starp dalību valstīm. Nu, varbūt kaut ko esmu palaidis garām, bet neko tādu nesmu dzirdējis. Šāda eh, komisijas paziņojuma nesmu redzējis, vai nu esmu palaidis garām, vai tas vēl nav publicēts. Tātad 16. martā eh, komisijas paziņojums par Dublinas eh, sistēmas reformu. Jūnijā komisija paziņos par iespēju uh, attiecināt uz Grieķiju ir Dublinas regula. Es saprotu, ka tā ir iepriekšējā, tā tad vecā Dublinas regula. Vispirms tiek ierosināts reformas, bet pēc tam tiek paziņots, ka atgriezīsimies pie uh, tās regulas īstenošanas, kuru mēs it kā gribētu grozīt. Nu, tas mani pārsteidz. Grieķija ir kļuvusi par strupceļu šobrīd. Tie cilvēki, kas ierodas Grieķijā ko lai viņi tagad iesāk. Bulgārija slēgusi robežu, Maķedonija arī slēdz. Nu, nezinu, vai šie cilvēki vēlas doties uz Albāniju, bet arī tā varētu slēgt robežu. Tad, tad ir runa par desmitiem tūkstošu cilvēku, kas tagad atrodas Grieķijas teritorijā. Nu, komisija tā ļoti optimistiski šeit raksta, ka šī vienošanās ar Turciju un paredzētie pasākumi palīdzēs ātri samazināt samazināta uh, uh, migrantu skaitu, to migrantu skaitu, kas ierodas uh, uh, Grieķijā, un ka tad viņus uh, sūtīs atpakaļ. Nu, es nezinu, pēc kādiem kritērijiem tagad miljons ir jau. Uh, jau uh, Vācijā, nu ko tad viņus tagad sūtīs atpakaļ uz Grieķiju vai kā, es nesaprotu, kā tas te vispār tagad ir iecerēts. Nu, es vispār neticu, ka tas ir iespējams. Tās ir tādas uh, vēlmes, bet tas nedarbosies. Nu, ir kauns, uh, kas tur notiek tagad, kā mēs varam pieļaut, ka cilvēki ir tik uh, bezpalīdzīgā situācijā atstāti Un, nu, tagad mēs dosim simtiem miljonu Grieķijai, lai viņi varētu uzņemt šos uh, cilvēkus, un tagad pēc Dublinas regulas, cik tad mēs tur sūtīsim atpakaļ uz Grieķiju, pēc, pēc eh, kādā skaitā, pēc kādiem kritējiem. Nu, es neticu tam, kas te ir rakstīts. Tas nav ticams. Paldies, Deprēkungs. Nākamā Stīvens kundze un pēc tam Koelija kungs. Jā, dank u vēl, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Komisijas priekšlikums uh, man šķiet apmierinošs. Protams, ir jāņem vērā arī situācija, kāda valda dalību valstīs, jo ir dalību valstis, kurās ir patiešām masveidā vērojams migrantu pieplūdums, bet Eiropa vēlas būt solidāra, vismaz man tā šķiet, un komisija arī atbilstoši tā teica. Protams, mums visiem ir jāuzņems atbildība. Uh, visiem kopīgi apsargot Eiropas Savienības ārējās robežas. Katram ir jāuzņemas sava atbildības daļa, tātad pirmām kārtām dalību valstīm. Bet, protams, dalību valstīm ir nepieciešams arī Frontex un citu aģentūru atbalsts. Un šis nacionālais lepnums nedrīkst stāties ceļā lūgumam pēc palīdzības. Diemžēl pagājušo mēnešu laikā tas ir bijis vērojams. Vienošanās ar Turciju, jā, nu par to jau kolēģi izteicās vienošanās eh, ir jānoslēdz, jo dalība valstis un Eiropa nav veikuši savus uzdevumus pietiekami labi pēdējo mēnešu laikā, un tādēļ esam nonākuši šādā visai piņķerīgā situācijā. Un, protams, Turcija mēģinās to izlabot savā labā. Mums jāvēro, lai arī Turcija ņemtu vērā vienošanās daļu, kas attiecas uz viņiem. Un vēlos vēlreiz uzsvērt, cik tas ir svarīgi, ka mēs nedrīkstam vienkārši tādu laist visus patvērumu meklētājus uz tām valstīm, kuras viņi paši izvēlas. Pēdējo mēnešu laikā gan tas ir noticis. Tā tad ir jākontrolē pie ārējām robežām visi bēgļi. Un, protams, ir jāievēro attiecīgās normas proti Dublinas regulējums. Un deprē kungs vēlas uzzināt, kas notiek ar tiem bēgļiem, kas jau ir Eiropā. Un arī šie bēgļi, kas vakar un šodien ierodas, tātad par viņiem arī vēl būs jālēm, bet jādomā arī par tiem, kas jau vairākus mēnešus tagad ir, piemēram, eh, Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē. Mēs viņus nevaram sūtīt, piemēram, atpakaļ uz Grieķiju. Grieķijai pašai ir daudz problēmu. Mums ir jāapzinās, cik daudz cilvēkus mēs varam nosūtīt atpakaļ. Tas ir uh, tiešā veidā atkarīgs no Grieķijā valdošās situācijas. Un, uh, Komisija pati konstatē, ka cilvēki, kas ierodas no trešajām valstīm, vairs nedrīkst tā vienkārši nokļūt Eiropā, pat ja viņi ir pieprasījuši vīzu vai arī, ja viņi nav pieprasījuši patvērumu meklētāju statusu. Nu, tas īstenībā ir pašsaprotami. Tas nozīmē, ka beidzot mēs atkal esam atgriezušies pie veselā saprāta izmantošanas, nu, labāk vēlu nekā nekad, un Šengenas robežu kodeks nav tikai tāds uh, papīrelis. Un es gribētu teikt, ka kamēr vien spēkā ir Dublinas regula, tā ir jāievēro, vai nu tā mums patīk vai nē, jo noteikumi paliek noteikumi ja ir valstis, kurām ir pārāk liels sloks, tām ir jālūdz palīdzību, nevis vienkārši jā, šīs beigus traumas jāvirza tālāk uz citām valstīm, jo ar tādu veidu pieeja mēs nokļūsim vēl tikai papildus problēmās. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Koelju kungs un pēc tam Veržjā kungs. Koelju kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! varētu papildināt deprē kunga teikto. Es arī esmu tāds uh, kaismīgs Schengenas aizstāvs, un mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai glābtu Schengenu. Ko tas īsti nozīmē? Mums, protams, ir ļoti nopietni jāuztver vārds solidaritāte. Uh, koordinējot to, ko mēs veicam ar dalību valstu aktivitātēm, ir jābūt holistiskai pieejai un arī uh, savstarpēji saskaņotiem pasākumiem. Mums ir jāaizsargā uh, savas vērtības, jo Schengena nav tikai brīva pārvietošanās. Uh, mums ir jāņem vērā dažādi instrumenti, kas ir e, jāpatur spēkā, bet, protams, ir jāievēro normas, lai to varētu panākt. Un šajā rīcības plānā, protams, iekļaujas arī e, izvērtēšanas darba grupas veikums. Es negribu te tik daudz runāt par vienošanos ar uh, Turciju, bet uh, mums ir jārisina arī tās problēmas, ar kurām tagad uh, cīnās Turcija, uh, Grieķijas atvainojos. Ir arī daudz problēmu, kas rodas ņemot vērā šo lielo bēgļu pieplūdumu. Mēs esam redzējuši ka daži mēģina visas problēmas uzvelt Schengenai, bet eh, tas neatrisinās Grieķijas problēmas. Cilvēku pieplūdums, ierašanās eh, dalību valstīs, eh, nu tas ir jārisina un ne tikai struktūrālā veidā. Priekšsēdētājs kundze gribētu pastāstīt, kas mani visvairāk uztrauc šajā rīcības plānā. Konkrētāk 26. pāns proti, ka uh, robežu kontroli var pagarināt līdz pat diviem gadiem. Es gribēju pavaicāt, vai tas patiešām ir likumīgi tāda interpretācija. Mehānisms ir paredzēts. Uh, Uh, lai dalību valstis varētu varbūt efektīvāk šo situāciju pārvaldīt, bet tas nav tāds, uh, tāds nav pilnīgi neierobežots pilnvaras. Lībe komitejai ar šo priekšlikumu ir ļoti rūpīgi jāiepazīst, ja mehānisms patiesi stāsies spēkā. Manuprāt, šo mehānismu nevar izmantot tikai tādēļ, ka ir šis migrācijas spiediens tāds nebija ne šī likuma burts, ne gars. Un mēs paši vienojāmies, ka nu tikai ārkārtas situācijās var atkal atjaunot robežu kontrolas, bet es nezinu, vai pagarināšana uz diviem gadiem būtu pareizais solis. Ja mēs visi esam viens prāts, ka Schengen ir viens no lielākiem Eiropas panākumiem, nu tad ir jādara uh, kaut kas, lai atkal atgrieztos pie normālas situācijas pēc iespējas ātrāk. Paldies, saka priekšsēdētāji, man šķiet esam vienis prātis, ka ir jāatgriežas pie normālās lietu kārtības un ir eh, jāaizsargā Schengena, bet es domāju, ka viedokļi par uh, taktiku var būt atšķirīgi. Tagad veržījā kundze un tad Gomešs kundze. Mais je pense que vous avez raison. Jā, es domāju, ka jums priekšsēdētāji ir taisnība, var uh, rīkoties dažādi, un dažkārt vispār man rodas jautājums, par ko mēs runājam. Šeit tiek teikts, ka ir jāpārvalda migrācijas krīze, neviena valsts nav saskārusies ar tādu migrācijas spiedienu iepriekš, nesamērīgs migrācijas spiediens, bet es runāšu par skaitļiem. 850 tūkstoši cilvēki ir iebraukuši Grieķijā pagājuši gadu saskaņā ar starptautisko. Uh, migrācijas organizācija. 80-85% no šiem cilvēkiem ir bēgļi saskaņā ar starptautisko organizāciju datiem. Un ko tad mēs tagad darām? Nu, izskatās, ka mēs vēlamies ievērot starptautiskos tiesību aktus un glābt cilvēku dzīvības. Tūkstošiem e, cilvēku ir gājuši pagājuši gadu bojā vidusjūrā, tas ir rekordliels skaitlis. Un uh, Ko tad mēs tagad darīsim? Sūtīsim papildu policistus uz Grieķiju pirmām kārtām. Nu, atvainojiet, es esmu skeptiski noskaņot un saskatu šeit zināmas pretrunšais izteikumos. Pēc šī slavenā ārkārtas samita, kas jau nu bija tikai ārkārtas samits nosaukuma, uh, dēļ um, uh, aprīļa sākumā un uh, 900 bojā gājušie bija, kad nogrima kuģis starp, jūrā starp Lībiju un Itāliju, un tad komisija prezentēja savu migrācijas darba kārtību, kurā bija viens punkts, ko vairs ne, nepiemina ne padome, ne komisija, proti legālu migrācijas ceļu atvēršanu. Kamēr, līdz tam brīdim, kamēr nebūs šādu legālu ceļu un um, aiz apsargātu robežu pārējais punktu, kas paredzēti bēgļiem, mēs novirzīsim bēgļus uz tādiem ceļiem, kas ir arvien bīstamāki, kur būs arvien vairāk bojā gājušo. Viņi ies pa citiem ceļiem, jo vairāk robežu tiek slēgts, jo vairāk ir bojā gājušo, jo riskantāks kļūst šis ceļš un jo vairāk uz to visu iedzīvojas šie cilvēku pārvadātāji. Uh, Un turklāt es tagad dzirdu, kā Grieķijai no jūnija ir jāievēro Dublinas regula. Es gribu atgādināt, ka Grieķijai nav kopīgas robežas ne ar vienu citu Schengen zonas valsti, un Schengen zonas dalībvalsts varēs joprojām turēt uh, slēgtas savas iekšējās robežas. Un es atsaucos uz uh, deprē kunga teikto, nu, ko mēs uh, prasām no Grieķijas. Ja netiks grozīts pirmais punkts par pirmo valsti, kurā persona ir iebraukusi, nu, nekas netiks atrisināts. Nu, es vispār pat necenšos izprast visu šie komunikāciju, mēs uh, galīgi esam novirzījušies no mērķa, galīgi viss ir nepareizi. Uh, Nu, tagad tiek uh, runāts par uh, pastāvīgo pārvietošanas mehānismu Eiropas tiesību aktos. Nu, ja paraugāmies, kā tas viss ir darbojies, nu, mēs esam uh, stāvam uz galvas, nevis uz kājām, un komisija pastāvīgi tikai atkāpjas un atkāpjas, un jo, jo tālāk tas iet, jo vairāk tiek arī parlaments. Uh, novirzīts malā, nevēloties uzklausīt parlamentu. Nu, šeit ir ā, Eiropas drošības politika, tad parlamentam te nekāda lielā teikšana nav. Mēs vairs nebūsim līdz likumdevēja iestādi, ko tagad, kas tagad mums būs jānorī, kad ir šis, šī vienošanās parakstīta ar Turciju, kādas tad būs tās drošās trešās valsts. Nu, tagad būtībā mēs par vairs neko neievērojam, mēs stāvam uz galvas un mums beidzot ir pienācis brīdis reaģēt un pateikt, ka tā nedrīkst rīkoties. Cilvēki, kas ierodas pie mūsu robežām, tie ir sīrieši, irākieši, afgāņi, eritreieši, somālieši, un tagad mēs parakstām slepenas vienošanās ar šīm valstīm, un mums būtu nu, jāpieprasa informācija, tāpat kā tas bija attiecībā uz TTIP, Un es tiešām gribu zināt, kas ir ierakstīts eh, šajos nolīgumos ar Āfrikas raga valstīm, un tas man ļoti satrauc. Nav jēgas pieņemt rezolūcijas parlamentā, paužot bažas par situāciju tādā vai tādā valstī, un dalību valsts tepat laikā dara, ko vēlas. Tagad tiek vispār grauta pati Eiropas ideja, Eiropas veidošanas ideja un mēs tiekamies ar pilsoņiem ikdienā, mēs zinām, kāda ir situācija, mēs zinām, ka visur Eiropā ir pilsoņi, kur ir gatavi apliecināt solidaritāti, bet dalību valstis ne, nedrīkst pieturēties pie tādas ideoloģiskās nostājas, kāda tām ir šobrīd. Paldies, saka priekšsēdētāji, man ir vēl pieteikušies uzstāties Gomešas kundze un Ungurjānu kungs. Un Es gribu jautāt, vai kāds vēl vēlas uzstāties, ja ne, tad noslēgšu runātāju sārakstu. Līdz ar to ir noslēgts runātāju saraksts, tagad vārds Gomešs kundzei. Paldies! Mēs gribētu atgriezties pie normālās situācijas. Bet, nu, kas ir normāls terorisms, karš kaimiņu valstīs un bēgļu plūsmas? Tā ir jaunā normālā situācija, un, un to no tās mēs nevaram tikt vaļā. Un uh, kā padoma arī nevar uh, īstenot to, kas jaunajos apstākļos vienkārši nedarbojas. Un komisija neseko parlamentu ieteikumiem, tas būtu vienīgais risinājums, kā rīkoties jaunajā normāla, nenormālajā situācijā. Un būtu jāveido droši imigrācijas ceļi bēgļiem, patvērumu meklētājiem un arī migrantiem, jo migranti mums ir nepieciešami vai arī kā viņus sauktu. Un tā rīkojas citas valstis, Kanāda, piemēram, dažas mazākas dalību valstis, piemēram, Portugāle, kura uzņem cilvēkus tieši no Grieķijas, un citas dalību valstis, visas dalību valstis varētu uzņemt arī patvēru meklētājs no Turcijas tieši, bet tā tas nenotiek. Un šis padoms lēmums, ko pieņēma padome pagājušajā nedēļā, ir kā apkaunojošs. Man ir kauns. Mēs tagad graujam Eiropas uzticību, Eiropas morālos standarts mēs graujam, un daudz eiropieši tā domā un tā raksta. Un tas vienkārši izraisa sašutumu, ka padome tā rīkojas un komisija tā rīkojas un, un mūsos neieklausās. Komisijai būtu jā prasa, uh, lai dalību valstis atgriežas pie veselās aprāta. Jā, es arī iestājos par Schengen, kā to teica Koeliju un uh, deprēkums, bet, nu, tie paši, kuri grauja Schengenu un uh, izolē Grieķiju, tagad, uh, tagad netiek saukt pie atbildības. Tagad padome un daudzas, uh, daudz padomas locekļi arī sūtīja tvītus, ka tagad uh, jau no vakardienas sīrieši sūtīšot atpakaļ uz Turciju. Bet vai tā tur uh, Sīrijā nenotiek karš, vai tur neplosās uh, iznīcība, nepastāv nabadzība un uh, šaušalīgi apstākļi, nu kā var domāt, ka tagad šos patvēru meklētājus sūtīs atpakaļ pēc noteikta datuma? Vai kaut kas ir mainījies apstākļos, kas pamato patvēruma piešķiršanu sīriešiem? Es vispār nerunāju šeit par Turciju, es runāju par mums, par Eiropas Savienību, kur ir solidaritāte, cilvēku tiesības, tiesiskums, ANO, bēgļu konvenciju ievērošana. Un, manuprāt, tas ir ne tikai nelikumīgi, nemorāli, necienīgi, bet būtībā arī nereāli. Tas nedarbosies jau mēnešiem tiek uh, intervēti cilvēki un ir pārvietot 160 cilvēki, tas viss nedarbosies. Un tagad sasteigtā kārtībā tas viss darbosies, lai šos cilvēkus varētu nosūtīt atpakaļ uz Turciju. Tas ir vienkārši smieklīgi. Un ko mēs vakar redzējām? Uh, Um, plašsaziņas līdzekļos cilvēki ir gājuši bojā pie Grieķijas krastiem. Tas ir apsūdzības raksts mums. Un tagad parlamentam būtu Eiropa padomi jāiesūdz tiesā. Atbildi, jā, tas būtu interesants solis iesūdzēt padomi tiesā. Un tagad uzstājas Ungurēnu kungs. Jā, priekšsēdētāji, es vēl uh, pievienošu citas problēmas. Nu, bija interesanti uzklausīt visus šos runātājus, kur runāja par solidaritāti. Nu jā, runājot par solidaritāti, es gribu teikt, ka ir divas valstis, Rumānija un Bulgārija, kuras uh, netiek uzņemtas Schengenas uh, zonā, kaut gan vairāk kārt ir atzīts par uh, atbilstošām uh, dalībai šai zonā. Un šīs valstis tagad uh, Uh, uzņem uh, bēgļus, tām jāsargā ārējās uh, robežas, Melnās jūras krastā uz robežas starp Bulgāriju un Rumāniju. Nu, nezinu, ko šīs valstis darīs, ja tās jūtas kā tādas atstumtas, pastāvīgi atstumtas. šī Schengen zona bija kaut kas brīnišķīgs, kas uh, vairs nepastāv, kas kād uh, pastāvēja, bet un varbūt arī pastāvēs. Bet, nu, tā bija pārāk laba zona otršķirīgām dalībvalstīm, tādām kā Rumānija un Bulgārija. Paldies, priekšsēdētāja. Šoreiz mums bija iespēja ļaut visiem runātājiem uzstāties tik ilgi, cik viņi to vēlējās. Mēs arī uh, Eh, konstatējam, ka šīs debats bija ļoti būtiskas, dažkārt ļoti emocionālas, un es arī saprotu, ka šobrīd pastāv eh, tādi draudi, nu, tā, tie varbūt nepiepildīsies, bet pastāv briesmas, ka mēs eh, zaudēsim savu pozitīvo tēlu pasaulē šādu pārslēmumu dēļ. Es piekrītu arī kolēģiem, kurš teica, ka divu gadu ilga robežu kontrola būtu kaut kas pārmērīgs, ne tikai juridiskā pamata dēļ, ko komisija pieminēja, bet uh, kas notiks pilsoņu prātos, ja šīs robežas būs slēgts divus gadus, tas mainīs mūsu dzīvesveidu, mūsu darbu, uh, Eiropas Savienība Tāpat runa par 850 tūkstošiem miljonu bēgļiem, kas ir izgājuši cauri Grieķijai. Nu, ja viss ir labi darbojies, visi šie bēgļi ir reģistrēti, Grieķijā, un ja viss būtu darbojies kā vajag, tad šīs patvēruma procedūras būtu bijušas jāuzsāk Grieķijā, un Grieķija būtu visus paturējusi un uzņēmusi kā patvēruma meklētais, kas būtu tad. Un es gribu salīdzināt šo situāciju ar situāciju Vācijā. Tā ir mana valsts, lielā, bagātā Vācija. Uh, šobrīd vēl nav pilnīgi gatava, lai varētu reģistrēt visus iebraucošos migrantus. Mēs neesam pilnībā gatavi uzsākt patvērumu procedūras uh, visiem šiem uh, migrantiem uh, un īsā termiņā, bet mēs to prasām no Grieķijas. Šī e, pastāvošajā e, Dublinas sistēmā visiem šiem patvērumu meklētājiem būtu Grieķijā jāpavada pieci gadi, un tad tie vēl būtu jāsūta atpakaļ uz izcelsmes valstīm, ja tās ņemtu pretī šos uh, cilvēkus. Vai tāda ir Grieķijas nākotne? Tātad šis jautājums par robežu uh, slēgšanu vai robežu kontroli Schengen zonas uh, iekšie, iekšpusē. Uh, varētu mūs novest pie tā, nu, komisija varbūt uh, kaut ko uh, paskaidros, tātad, ka vienai, divām, trim dalību valstīm būtu jātiek galā ar visu to, kas notiek uz ārējām robežām, un citas valstis neliksies ne par ko nezinis. Debatēs kļuva skaidrs ka mēs eh, meklējam risinājumus, bet ja mēs pie, eh, nolemjam tikai par eh, to, ka tiek piemērots Schengens regula, bet netiek domāts par izmitināšanu citās valstīs, par pārvietošanu un par pienācīgu apstākļu nodrošināšanu bēgļiem trešās valstīs, lai viņi tur paliktu, tad Eiropas Savienība sagaida lielas problēmas. Nu, Es vispirms dodu vārdu komisijas pārstāvim. Nu, bija daudz komentāru jautājumu, kas tika uzdoti komisijai. Tagad vārds Mušēkungam. Paldies, priekšsarētāji. Es vispirms vēlos sacīt, ka man liels prieks, ka tik daudz deputāti piekrīt komisijas viedoklim, ka mums ir jāatgriežas pie parastās situācijas Schengenā tas nav kaut kas tāds, ko iespējams e, panākt ar e, jauku paziņojumu Eiropas parlamentā ir nepieciešams, lai dalību valsts piekrīt to darīt, un tas nav viegli panākt. Mums jāstrādā visiem kopā, lai e, nu, atgrieztos atpakaļ pie Schengenas, jo savādāk tā izzudīs. Mēs nevaram atgriezties pie līdzinējās situācijas, neatrodot risinājumu migrācijas plūsmām tad um, ekstrēmie spēki uzvarēs. Mums ir nepieciešams panākt, ka Schengen tiek atjaunota, atrisinot problēmas. Mēs visi zinām, ka nav godīgi, ka Grieķijai būtu jāizskata visi patvēru meklēta, um, meklēšanas gadījumi bet ir nepieciešams e, arī reformēt Dublinu. Komisija ļoti intensīvi strādā, lai censtu, censtos atrast e, parast, pareizos nosacījumus e, Dublins reformai. Un tas tādēļ nonāk pie Džuprēkunga jautājumu. Komisijas paziņojumā par Dublins nākotnē mēs runājam par 16. mārtu kā termiņu, bet atlikām uz 6. aprīli jo eh, burtiski nākamā dienā bija plānots samits, un tad nebija nekāds jēgas Eiropas, uh, Eiropadoms uh, vidū pēkšņi likt galdā jaunu dokumentu, tas sabojāts sarunas ar Turciju. Skaidrs, ka mēs visi vēlamies uh, Dublinas reformas, un, bet tas jādara pareizā brīdī. Tāpēc tas ir atlikts uz pāris nedēļām, bet uh, aprīlī tas viss būs tas nenozīmē, ka pašreizējā sistēma ir eh, atmesta. Tas, ka komisija izdod paziņojumu par nepieciešamību veikt eh, izmaiņas likumdošanā, tas jau nemaina situāciju. Situācija mainās tad, kad Eiropas parlaments un padome eh, kopīgi koplēmuma procedūrā lēms par jaunu sistēmu Dublinas sistēmas vietā, un kamēr tas nav noticis, tikmēr Dublina ir spēkā. Uh, Mums ir jānodrošina, ka Grieķija atgriežas sistēmā. Kāpēc? Kāpēc e, Grieķijai tika apturēta Dublinas darbība? Ne jau migrācijas plūsmu dēļ, vai ka tā būtu nesamērīgs sloks Grieķijai, bet gan, ka uzņemšanas e, nu, nosacījumi patvēru meklētāju centros neatbilda prasībām. Uh, tas, ko mēs vēlamies, lai eh, migranti, kas ierodas eh, Grieķijā, eh, nonāk atbilstošos apstākļos, un Grieķija daudz ko izdarījusi, lai šos nosacījumus izpildītu. Tāpēc mēs vēlamies uzņemt Grieķiju atpakaļ Dublinas sistēmā. Tas nenozīmē, ka mēs tagad sūtīsim atpakaļ vienu miljonu Eh, patvēru meklētāji, kas ieradās pagājušā gadā uz Grieķiju, bet nākotnē mums ir jābūt iespējai nosūtīt cilvēks atpakaļ uz Grieķiju, arī lai apturētu sekundāro kustību. Jo, ja cilvēks zina, ka viņi var izvēlēties valsti, kur doties, eh, kā vien viņiem ienāk prātā, viņi to, protams, darīs. Ja viņiem būs draudi sūtīt eh, viņus atpakaļ saskaņā ar Dublinu, uh, tad e, tas ierobežos sekundāro kustību. Par e, pārvietošanu. Sas, e, jums jāsaprot, ka pārvietošana nedarbojas, jo Rietum Balkāna maršruts bija vaļā. Ja esat sīrietis, jūs varat nonākt situācijā, kur jūs ne, nezināt, kur jūs aizsūtīs, bet jūs varat patiešo tikt uz Vāciju. Protams, ka jūs ejat uz Vāciju uzreiz. Tagad būs daudz grūtāk nonākt Vācijā. Ir sākusies pārvietošana. Šobrīd eh, temps ir 300 personas dienā. Un cilvēki saprot, ka tas ir labākais risinājums, labākā alternatīva. Tā kā, lai darbotos uh, Eh, pārvietošana, jābūt arī robežu procedūrām. Un mums ir jāaptur šī caurlaišanas politika, un to mēs arī savā paziņojumā eh, sacījām. Kas attiecas uz eh, vienošanos ar Turcijas, uzklausīja Ernsts kundze, Gomešs kundze un citus. Mēs Eiropadomē panācām vienošanos, mūsu juridiskais dienests un padoms juridiskais dienests uzskata, ka rīcība ir legāla. Un Turcija var tikt uzskatīt par drošu trešo valsti. Un tika izsniegts paziņojums, izdots paziņojums, kur Ehm, par to neiebilst, un tur rakstā jātiek izpildīti nosacījumi at, saskaņā ar Ženēvas konvenciju un e, neizraidīšanas principu, tad sistēma var darboties. Un tad šobrīd mēs strādājam ar Grieķiju un Turciju, mūsu juristi ir tur uz vietas, lai uh, nodrošinātu, ka šī juridiskā sistēma darbojas un lai uh, Eh, būtu pienācīga garantija, ka tad, kad sīrieši tiek sūtīti atpakaļ uz Turciju, tas notiktu saskaņā ar Ženēvas konvencijas starptautiskiem principiem un tā tālāk. Gomeša kundze. Mēs runājam par sīriešu atgriešanu Turcijā, nevis Sīrijā. Tas ir kaut kas cits. Tāpēc es uzsveru vēlreiz tas, ko mēs uh, esam izdarījuši, ir Turcijas atzīšanu par drošu trešo valsti. Tas nozīmē, ka katra persona, kas ierodas Grieķijas salās, var pieprasīt patvērumu, izies cauri individuālai izvērtēšanai, tā nav atcelta. Un, ja tiks uzskatīts, ka pastāv risks sūtīt šo personu atpakaļ uz Turciju, tad viņi nesūtīs atpakaļ uz Turciju. Būs apelācijas sistēma, ar tiesnešiem, tātad apelācijas tiesa, katra gadījuma izskatīšana atsevišķi, viss būs juridiski sakārtots un komisija joprojām, un komisija joprojām e, piemēro to, kas ir paredzēts 38. pāntā patvēra meklēšanas direktīvā, kas e, koplējuma procedūrā tika pieņemts Eiropas parlamentā un padomē. Mēs īstenojam to, ko paredz e, patvēra meklēšanas procedūras direktīva. Veržāks kundzes e, komentāru par legālo migrāciju. Mēs pilnībā piekrītam, ka nepieciešam vairāk e, legālai ceļu uz Eiropu. 6. aprīlī mēs savā paziņojumā arī ziņosim par savu politiku attiecībā uz legālus migrācijas iespējām uz Eiropas Savienību. Un tas uh, saistīts arī ar vienošanos ar Turciju pagājušajā piekdienā ja mēs runājam par pārvietošanas iespējām, gan 18 tūkstoši, kas jau bija iepriekš, gan vēl 54 tūkstoši cilvēku, kurus var pārvietot. Tā kā mēs palielinām to cilvēku skaitu, kas būs tiešā veidā pārvietoti no Turcijas. Tas, manuprāt, ir eh, lielākā eh, līmeņa vienošanos eh, Eiropas līmenī un dalībās līmenī šajā jautājumā. Mēs palielinām. Jā, es saprotu, bet tas ir sākums. Mums vajadzētu atzinīgi novērtēt arī to. Paldies! Paldies komisijai! Un es e, tiešām piekrītu, ka tas, ko komisija eh, arī sacīja, ir nepieciešama dalību valsts iesaiste. Neesmu pārliecināta, ka ne tikai migrantu lielais pieplūdums saistīts ar eh, labējās pārne ekstrēmistu popularitātes pieaugumu. Mums piekrīt, jā, tas ir tikai pirmais solis, viss, ko mēs darām šajā jomā, ir tikai viens solis, tā nav visa kopaina. Ja Un es piekrītu, ka ja mēs varam panākt to, ka bēgļi tiek sūtīti eh, atpakaļ uz Grieķiju, nu tad mums jābūt ar labai pārvietošanas schēmai, un tad varbūt dalību valsts varētu mums arī pateikt, vai tie nav tikai smuki vārdi uz papīra, bet vai viņi tiešām ir gatavi aktīvāk strādāt pie bēgļu pārvietošanas ja lietas tiks sakārtots. Jo tieši tādēļ mēs cenšamies arī atrast īstu risinājumu. Tagad došu vārdu padomēji, ja viņi vēlas izteikties, eh, papildinot kaut ko no tā, ko dzirdēju. Paldies, priekšsēdētāji! Ļaujiet man jums e, atkārtot to, ko jūs sacījāt savos secinājumus. Mēs visi, protams, vēlamies atgriezties pie normālās situācijas, un tieši pie tā mēs arī strādājam. Padomē, mēs strādājam pie dažādiem jautājumiem, nu, mums tas arī ir jādara. Padomu strādā pie komisijas iesniegtajiem likumdošanu projektiem šobrīd, piemēram, eh, priekšlikumu attiecībā uz Eiropas eh, robežu un krasta apsardzes, eh, Dublins reformu, legāliem migrācijas ceļiem, un tie būs prioritāri izcināmie jautājumi. Tālāk attiecībā uz vienošanos, ko Eiropadoma panāca pagājušā nedēļā, es domāju, ka es varu pievienoties komisijas sacītajam. Un tik tiešām es sagaidu, ka tuvākajās nedēļās mēs eh, redzēsim situācijas uzlabojums saistībā ar bēgļu pārvietošanu. Paldies! Okay. Labi, paldies! Aizmirsu atgādināt bēgļu sūtīšanu atpakaļ uz Sīriju, šīs emocijas saistīts varbūt ar atsevišķu Turcijas pārstāvi sacīto, ka viņi ir gatavi būvēt drošas uh, vietas bēgļiem Sīrijas teritorijā. Tā ka jā, viņi it kā tiek sūtīti atpakaļ uz Turciju, bet ir daži paziņojumi, kas rada šaubas par šo situāciju. Tā kā mums vēl dažas minūtes vēl palikušas, es redzēju, ka Veržā kundze vēl vēlējās kaut ko sacīt. Es nezinu, vai viņa vēlējās vēl kaut ko šobrīd sacīt. Veržā kundze. Oui, madame la présidente, jūs. Jā, priekšsēdētāji, ar jūsu atļauju. Nu, komisija apmierinās ar to, ka mēs tagad nonākam pie 300 personu uh, pārvietošanas dienā, bet tas jau ir daudz mazāk nekā būtu nepieciešams, un mēs uh, zinām, ka, nu, varbūt nedaudz samazinās Grieķijā iebraucošā personu skaits, nu, uz tūkstoti, no, nu, no trim tūkstošiem. Nu, es gribētu zināt, kā komisija tagad ir paredzējusi nodrošināt šo vajadzību īstenošanu un starptauties, starptautisko tiesību normu ievērošanu. Nu, mums tagad skaidro, ka Turcija būs droša valsts, jo tiks izpildīti kriteriji, bet kādi tad ir šie kriteriji, lai Turciju atzītu par drošu valsti? Jo tās ziņas, ko saņēmām no Turcijas, nu, par to neliecina, it kā esot 72 kritēriji, bet, nu, varbūt mēs arī gribētu par tiem uzzināt. Okay, before I come back. Jā, tad pirms mēs tā, turpinām deprēkums. Oui, madame la présidente. Jā, priekšsādātāji, nu pavisam īsi es gribu precizēt, vai pareizi esmu sapratis komisijas teikto. Tātad, kad komisija e, runā par 2016. gada jūniju, kad tiks izvērtēta iespēja iekļaut Grieķiju atkal Dublinas regulas darbībā, tas nozīmē, ka šeit nebūs nekāda atpakaļejoša darbība, tātad par e, attiecībā uz tiem uh, kas, kas ir ieradušies pirms šī datuma. Paldies! Labi, es neesmu pārliecināts, vai komisija vēlas kaut ko atbildēt uz to, jo, manuprāt, jautājums par to, vai Turcija ir droša trešā valsts, uh, vai droša izcelsmes valsts, eh, tur ir kritēriji un tie mums ir jāpārbauda, bet es domāju, komisija jau norādīja, un tas gan man neiepriecina, bet tomēr eh, tik sacīts, ka ir skaidrs, ka Turcijai jāstrādā pie saraksta, kas var būt patvēru meklētāji, pie kritērijiem, kas izriet no Ženēvas konvencijas, vīzu sistēmu, ko neviens šodien nepieminēja, bet vīzu režīma liberalizēšanai, manuprāt, bija 75 punkti, kas ir jāizpilda. Un Turcija šobrīd ir 32 izpildījusi, tā kā tur ir daudz darāmā. Tāpat laikā es piekrītu, ka daudz kas ir darāms arī pašās dalību valstīs. Es saprotu jūsu bažas. 300 bēgļi dienā Eiropas Savienībā tiek pārvietoti. Izklausās neliels skaidrs, bet kopš pagājušā gada septembra mēs esam pārvietojuši 900 un, e, kopā, un tagad 300 katrā, di katru dienu ir ievērojams progress. Ar to nepietiek, bet uh, progress ir. Un varbūt visam nepieciešams papildus laiks. Komisija nevēlas vēlreiz atbildēt. Uh, paldies tad uh, kolēģiem, paldies visām iestādēm, kas izteicās un piedalījās šajās debatēs un noslēgumā. Uh, Eh, par šo jautājumu. Manuprāt, kontrolēt visus pasākumus, kas tiek īstenoti un kurus plāno padomu, tas ies cauri eh, Eiropas parlamentam, ir svarīgi atcerēties, ka Eiropas parlaments arī ir daļa no kontrolas mehānismiem, kas eh, pārbaudīs, vai vērtības tiek ievērotas, bet uz to jāatbild jau būs citā kontekstā. Tā kā paldies, kolēģi, un tolīt varēsim pāriet pie mūsu darba kārtības nākamā punktā. To... Nākamais darba kārtības punkts zināmā mērā ir saistīts ar Schengenes zonu otrās paaudzes Schengens informācijas sistēmas juridiskais pamats paredzēja iespēju izmantot uh, pirkstu nospiedumus, kas ir iekļauts sistēmā, lai varētu atpazīt uh, meklējot konkrēti cilvēkus, atpazīt viņus pēc uh, pirkstu nospiedumiem. Jāsaka, ka tādā veidā var uh, sameklēt visus datus par pirkstu nospiedumiem un līdztekus, ņemot vērā SIS divi juridisko pamatu. Uh, tika panākts kompromiss, saskaņā ar kuru pirkstu nospiedumi tiks mēklēti tad, kad tehnoloģija būs sasniegusi atbilstošo pakāpi. Nu, tam vajadzētu būt pašsaprotamam faktam, bet nu labi. Saskaņā ar 22c pantu SIS-2 lēmumā komisija tika lūgta sagatavot ziņojumu par to, cik gatavi gatava un pieejama ir visa nepieciešamā tehnoloģija, par kuru konsultēties ar Eiropas parlamentu. Libe koordinatori lēma strādāt pie rezolūcijas, lai varētu paust parlamentu viedokli. Un tagad došu vārdu komisijai, lai tā varētu mūs iepazīstināt ar šo ziņojumu, un tad mums būs jautājumi ko uzdos godātie deputāti, un, ja nekļūdos, tagad Jānsena kungs uzstāsies. Es atvainojos, saka priekšsēdētāja Jānsenas kundze. Sveicināti, godātie Lībe komitejas uh, deputāti. Mani sauc Suzana Jānsena. Es uh, vadu nodaļu, kas ir atbildīga par SIS. Uh, Mana nodaļa ir uh, ģenerāla direkcijas Home, B3 nodaļa, un pēc šīm diskusijām esmu ieradusies, lai pastāstītu par jaunumiem, proti, ka SISA otrā paudze var sākt darboties veiksmīgi. 9. aprīlī 2013. gadā tika pieņemts lēmums par šo sistēmu un jāsaka, ka tika strādāts pie dažādiem drošības instrumentiem un pie tā lai tiktu garantēta robežu drošība, un robežu drošību nevaram iedomāties neizmantojot SIS. Kad sistēma sāka darboties 2013. gadā, tajā bija 47 miljoni ierakstu, tagad to skaits ir sasniedzis 64 miljonus. 28 dalība valstis bija reģistrējušās sistēmā, bet kopš pagājušā gada arī apvienotā karaliste ir iekļauta sistēmā, līdz ar to Visa Eiropas Savienība tur ir iekļauta, un policijas var apmainīties, eh, policijas spēki var apmainīties ar informāciju, un 3 miljardus reižu šī sistēma tika izmantot pagājušā gadā. Nu, un salīdzinājumam 2014. gadā tie sistēma tika izmantot 2 miljardus reižu, tātad tagad pagājušajā gadā par 1 miljardu reižu biežāk, vairāk. Un vēl daži statistikas dati par sistēmas izmantošanu 2015. gadā vairāk kā 150 tūkstoši policijas operāciju notika pateicoties SIS izmantošanai. Ciņā pret terorismu sistēma arī ir atmaksājusies. Jāsaka, ka tas ir gandrīz vienīgais instruments Eiropā, eh, ko var izmantot šajā cīņā un arī pret pret terorismu koordinators to ir atzinis. Tādēļ sistēma ir patiešām ļoti vērtīga un jāparūpēs, lai to varētu izmantot pēc iespējas efektīvāk un pilnīgāk. Kā jau priekšsēdētājs kundze teica, ņemot vērā 22c pantu, runājot par legāliem instrumentiem, komisijai bija pienākums sagatavot ziņojumu par tehnoloģijas pieejamību un gatavību uh, jaunajām prasībām, lai varētu, piemēram, meklēt uh, pirks rakstu nospiedumus uh, šajā informācijas sistēmā. Protams, sistēma bija jāpilnveido un šajā ziņojumā. Šis ziņojums tiks nodots Eiropas parlamentam. Es patiešām esmu gandarīta, ka šodien var uzstāties Libe komitejā un varu pastāstīt, cik veiksmīgi ir sistēma un cik labi tā darbojas. Nu, varbūt tagad uh, nedaudz papildus informācijas ir tagad vairāk nekā 83 tūkstoši saglabātu pirkstu nospiedumu uh, sistēmā, un pagaidām šos informāciju var izmantot, lai apstiprinātu cilvēka identitāti. Ja cilvēks tiek identificēts ņemot vērā viņa dzimšanas datu un vārdu, mēs varam uh, vēl apstiprināt sameklēto informāciju, sameklējot sistēmā viņa pirkstu nospiedumus. Tagad mēs esam lēmuši pievienot vēl vienu pakāpi, lai varētu labāk cilvēkus identificēt, proti papildinot meklēšanas um, ierīci ar uh, vēl papildus parametriem. Un jāsaka, otrā sistēmas paudze tika uzlabota. Sistēmu izmanto gandrīz visas 29 valstis. Ir divas valstis, kas neizmanto to pagaidām, bet mēs ar tām uh, esam. Uh, uzsākuši sarunas, lai varētu sistēmu um, īstenot pēc iespējas ātrāk, lai varētu arī cilvēku identitāti sameklēt vienkāršāk. Mūsuprāt, turpmākie soļi, lai cilvēks varētu identificēt, uh, izmantojot sistēmu, varēs labāk um, sākārtot, pilnveidot situāciju Eiropā, jo pagaidām nav tādu uh, tādas automātiskas uh, pirksnospieduma atpazīšanas sistēmas drošības nolūkos. Kad mēs diskutējām par drošības skrīningu, kas piemērojams migrantiem, mēs uh, atzinām, ka Eiropā joprojām pastāv šādi trūkumi, ir daudz neidentificētu, nedokumentētu migrantu, kurus nevar uh, atpazīt, jo, protams, nu, viņu pirks nospiedumi nav šajā sistēmā un Eurodac nav drošības, bet gan pātvērumu datu bāze. Līdz ar to piekļuva un lietošana ir ierobežota, runājot par tiesību sargājušu iestāžu darbu. Un mēs esam redzējuši, ka aizvien vairāk noziedznieki izmanto viltotas dokumentus un viltotas identitātes. 25% um, no meklētajiem cilvēkiem izmanto aplamu, viltotu identitāti, un mm, Schengens informācijas sistēmā viņi jau ir labi pazīstami. Tieši tādēļ sistēmai ir jābūt pietiekami efektīvai, lai uh, varētu cilvēkus identificēt uh, dalību valstu teritorijā vai pie to robežām, neskatoties uz to, ka viņi varbūt uzrāda cita cilvēka dokumentus. Un atgriežoties pie ziņojuma, par ko šodien diskutējam, lai garantētu, ka tehnoloģijas ir gatavas uh, un lai tās būtu pieejams visiem, 2014. gadā uh, tika izveidots kopīgais izpētes centrs un. Un komisijas ģenerāla direkcijas paspārē tika domāts par pētījumu veikšanu, lai labāk izpētītu uh, kā šī sistēma darbojas, identificējot cilvēkus gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī. Un tika sagatavots ļoti, ļoti plašs ziņojums, ar ko varat iepazīties arī attiecīgajā tīmekļa vietnē, un, e, ja jūs vēlaties ar to iepazīties detalizētāk, laipni lūgtu to darīt. Tiek ņemtas vērā arī GA RC eh, rekomendācijas. Un tika arī izvērtēts Eurodek un NIS. Eh, tās ir tehnoloģijas, kas jau tiek izmantotas, un viss eh, ir apmēram 70 miljonu pirkstu nospiedumu ierakstu. Un Eurodek 4,3 miljoni. Un GRC tāpat arī izpētīja uh, nacionālās sistēmas, lai varētu uh, apzināt uh, dalību valstu rīcībā esošo uh, tehnoloģiju stāvokli un līmeni, un uh, šādas, šādas tehnoloģijas jau ir pieejamas, un pateicoties to klātbūtnē, var tās izmantot daudz lielākā mm, mērogā. Un, ja tiek runāts par pirkstu nospiedumu izmantošanu SIS sistēmā ir vairāki ieraksti, vairāki dati par cilvēkiem un jāsaka, ka e, šos pirkstu nospiedumus, protams, var pievienot jau esošajiem datiem e, cilvēku uh, Eh, informācijai par cilvēkiem, protams, eh, ja ir jau sistēmā iekšā cilvēku vārds un eh, dzimšanas datums, tad, protams, tam var pievienot arī pirkstu nospiedums. Mēs nedomājam, ka pieaugs to cilvēku skaits, kuru informācija par kuriem ir SIS, un mēs domājam, ka būs aizvien vairāk. Um, Eh, pirkstu nospiedumu uh, sistēmā un, uh, ja tiek, piemēram, cilvēki arestēti un ja cilvēkiem tiek liekta uh, iekļuva Eiropas Savienībā, tas noteikti tādā veidā varētu atturēt šos cilvēkus no atkārtotas iekļūšanas Eiropas Savienībā, ja viņi ir, piemēram, trešo valstu pilsoņi. Un tādā veidā šo eh, pirkstu nospiedumu skaits sistēmā būs mazāks nekā, piemēram, Eurodac un viss esošās informācijas eh, apjoms kādās, kā varētu izkontrolēt e, šos pirksnospiedumus. Es jau teicu, ka 2015. gadā SIS tika izmantots 3 miljārdu reižu. Mums nav um, precīzas informācijas, cik daudz cilvēku tika pārbaudīti, tā tad um, cik reizes tika meklēti objekti un cik reizes tika meklētas personas, tad, kad uh, sistēma tika izmantot 3 miljārdus reižu. Uh, Un, ja, piemēram, eh, konsulātā tiek eh, iesniegti dokumenti vīzas saņemšanai, tad konsulātam ir jāpārbauda viss eh, esošā informācija, tāpat ir iespējams izmantot SIS un, ja, piemēram, tad parādās brīdinājums, ka cilvēkam nevar piešķirt vīzu vai viņš nedrīkst iebraukt Eiropas Savienībā, tad var arī izmantot informāciju par priekšnospiedumiem, ņemot vērā uh, pieteikuma iesniegšanas brīdi. Tāpat eh, pirkstu nospiedumus var izmantot eh, pie robežām, pārbaudot trešo valstu pilsoņus, kad viņi ierodas. Nav nekāds noslēpums, ka tādā veidā var šos cilvēkus identificēt un tā arī pirkstu nospiedumus varētu izmantot, piemēram, meklējot šī cilvēka datus SIS Mēs arī paredzam tādus mobilus terminālus, policijas iecirkņus, kas var pārbaudīt šos cilvēkus dalībvalsts teritorijā. Protams, sistēma nedarbosies ar. Pār non already to latentiem pirkstu nospiedumiem un uh, Vienīgā situācija, kad varētu izmantot tās augtos latentos pirksnospiedumus, būtu meklējot bez vēsts pazudušus cilvēkus. Ir jau 40 ieraksti par uh, pazudušiem bērniem, SIS un ja ir kaut kādi īpaši apstākļi un ir iespējams pierādīt, ka Eh, šie pirkstu nospiedumi piedar uh, pazudušam cilvēkam, tad, protams, šos uh, pirkstu nospiedumus uh, pievienos brīdinājumiem par pazudušām personām. Un īstenošana notiktu soli pa solim, nu tā tas izstās mūsu acīs, un ES līsa sistēma varētu garantēt to, ka 2017. gada beigās sistēmu varēs izmantot visi dalību valstis. Saskaņā ar juridisko pamatu un 22c panta uh, interpretāciju dalību valstīm nav saistību izmantot šo sistēmu. Uh, Mēs neuzskatām, ka visas dalību valstis 2017. gadā sāks uzreiz visu īstenot, bet, nu, domājam, ka tas notiks tā pakāpeniski. Ir dalību valstis, kuras tas ļoti interesē, un tad varētu šo, protams, prognozēt, ka dažas valsts būs ašākas, citas darbu sāks vēlāk, bet pirmais solis ir sadarbība ar dalību valstīm, ekspertu līmenī pirmām kārtām, lai uh, noteiktu, protams, arī uh, pirkstu nospiedumu kvalitāti, tiem ir jābūt pietiekami labiem šiem pirkstu nospiedumiem, lai tos varētu izmantot, meklējot personas, un tāpat ir eh, jāapzinās. Uh, Eh, cik eh, ātrs ir reakcijas laiks, eh, kāda ir informācijas kvalitāte un kādās situācijās izmantot šos pirkstu nospiedumus. Un jau norisinās diskusijas ekspertu līmenī ar dalībvalstīm, ar ES līsā, un mēs vēlamies arī uh, minēt uh, lēmumu, kam vajadzētu stāties spēkā šī gada otrajā pusē, un tad jau varētu stākt strādāt pie īstenošanas, kas varētu beigties nākamā 2017. gada beigās. Paldies, paldies par paskaidrojumiem. Jā, tam ir gara vēsture, ir eh, sistēmas, kas darbojas pietiekami labi, tādas kā SIS, un ir arī citas sistēmas. Būtu patiešām ļoti interesanti ar to iepazīties detalizētāk, lai varētu saprast, kā tas viss varētu norisināties, lai sistēmas pilnībā būtu darbspējīgas 2017. gadā. Es saprotu, ka kolēģi vēlas izteikties. Kuelju kungs bija pirmais, kas pacēla roku lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, atzinīgi vērtēju šo Eiropas komisijas uh, ziņojumu. Es domāju, ka ļoti liederīgi ir iekļaut sistēmā pirkstu nospiedumus, nu, iemesli jau tika paskaidroti. Un vēl ir divi citi iemesli. Pirmkārt, komisijas pārstāve teica, ka Tātad identifikācija saistībā ar uh, noziegumiem, un otrs gadījums, ja ļoti plaši izplatīti vārdu uzvārdi, tādi kā Džons Smits, un ja viņš, teiksim, uh, ir aizturēts nepareizā iemesla dēļ, teiksim, vārda brālis ir šis meklētājs, nevis konkrētā persona, tad ar pirkstu nospiedumiem varētu atšķirt, kurš ir tas īstais uh, meklētājs. Uh, kuru vai, vajadzētu aizturēt vai neielaist vai kā citādi. Nākamais. E, iepriekšējā ziņojumā, ko saņēmām pirms vairākiem gadiem, e, viena no galvenām problēmām bija pirkstu nospiedumu kvalitāte. Tolaik e, praktiski 25% pirkstu nospiedumu nebija izmantojami, jo tie nebija pareizi noņemti un uh, Eiropas komisijas ziņojumā atsaucoties GRC datiem, tā tiek izmantota pirkstu nospiedumu tieši skenēšana uz uh, ekrāna, nevis izmantojot vecās metodas, kad pirkstu nospiedumi tika noņemti ar tīntes palīdzību. Līdz ar to tiks tagad iegūti kvalitatīvāki pirkstu nospiedumi un pagātnē piedzīvotās mm, problēmas var tikt ievērojamā mērā samazinātas. Un vēl es vēlējos pieminēt vienu problēmu, par ko gan nav runa šajā ziņojumā, bet es domāju, ka Lība komitejai ar to būtu jānodarbojas un arī tāpat komisijai un padomei. Tā saucamie Uh, ievad dokumenti, ievadāmie dokumenti. Tātad ir šīs jaunās pases uh, ar uh, biometriskiem datiem, ka mēs uzticamies. Tātad es varu apliecināt, ka es esmu es, ir mana fotografija un ir pirkstu nospiedumi. Ja tie pase ir viltota, tas nozīmē, ka. Uh, tā būs mana fotografija, bet, teiksim, citas personas vārds. Ar manu, ar manu fotografiju, maniem pirkstu nospiedumiem. Un mums Eiropas līmenī nav nekāda e, tiesiskā pamata, kas noteiktu ar, e, balstoties uz kādiem dokumentiem, var izdot šādas pases Ja mēs eh, gribam uzticēties šim dokumentam, tad mums ir šī problēma jāatrisina, kā dalību valstis izdod šos dokumentus, kā uh, tiek pārbaudīta dokumentu piederība. Manuprāt, mums būtu jāveicina paraugu prakses apmaiņa, pat apzinoties, ka mēs nevaram pieņemt tiesību aktus par šiem jautājumiem, mums šis jautājums būtu jārisina politiskā līmenī. Ja plašāk tiek izmantot šādi dokumenti, tad ir jābūt drošiem par to, ka dokumentu izdošanas procedūra ir atbilstoša. Paldies, saka priekšsēdētāji, ka referents par šo jautājumu, jūs uh, labāk pārzināt šo problēmu, bet nu, tiešām jautājums par uh, to, cik droši ir dokumenti pret viltošanu. Nu, es tāpat gribētu uh, minēt uh, mm, jautājumu sakarā ar kvalitatīviem pirkstu nospiedumiem, uh, ir jārisina arī jautājums par nepilngadīgo pirkstu nospiedumiem, kas var mainīties uh, laika gaitā. Tagad vārds te prēkungam. Nu, es runāju ar Sofiju, un jā, viņa bija, viņa bija piesaistīts visu manu pilnībā, manu uzmanību. Nu, tā tas ir, jā, nu, nopietni tā tas bija. Tātad man ir prieks lasīt ziņojumu secinājumos, ka pirkstu nospiedumu digitālās identifikācijas tehnoloģija ir pieejama un izmantojama SIS-2. Nu, tie, kas atceras par SIS-2 ieviešanas grūtībām, nu, tās ir labas ziņas man vairāki jautājumi. Šajā eh, ziņojumā jūs izvērtējat arī tehnoloģiskās iespējas, lai varētu ātrī pārbaudīt pirkstu nospiedumus, teiksim, uz eh, robežām. Šeit ir runa par sekundēm pārbaudas veikšanai. Vai jūs to apstiprināt? Un uh, cik lielā mērā tas tika izmantots vieda robežu tehnoloģijas uzstādīšanā. Jūs teicāt, ka tā ir visefektīvākā Eiropas līmeņa drošības sistēma. Tātad, ja mani dati ir pareizi, tad tiek meklē, ir paziņojumu par 800 tūkstošu personām, bet tikai 90 tūkstošu pirkstu nospiedumu. 23. panta otrajā punktā saskaņā ar uh, iekšlietu padomas lēmumu ir uh, norādīts, ka uh, ka ja dalību valsts ir uh, iesnieguši šo paziņojumu, un tai tagad ir šīs, uh, šie pirkstu nospiedumi pieejami, tad tos arī vajadzētu iekļaut sistēmā. Kādēļ tas netiek darīts? Ja mēs vēlamies uh, pastiprināt šo drosības aspektu, tad šī, šai iespējai uh, paziņot uh, datus par pirkstnospiedumiem būtu jā, jākļūst par obligātu noteikumu. Tālāk jūs runājāt, kad vien vairāk tiek izmantoti viltoti dokumenti, to dara personas, kas nelegāli iekļūst un pārvietojas Schengen zonā. Pārskatot Schengenas kodeksa septīto pantu, kur ir noteikti tas, ka obligāti jāpārbauda dokumenti un ir norādīts, ka bioloģi, biometriskie dati, eh, ja tie ir iekļauti dokumentos, ir obligāti jāpārbauda, bet ir daudzi gadījumi, ka nu, šīm Eiropas Savienības pilsoņiem nemaz nav vajadzīgas, eh, teiksim, uh, Eh, personu apliecinoši dokumenti, lai eh, dotos uz kādām valstīm, nu, no Beļģijas uz īriju vai eh, uz citām valstīm. Nu, ja mēs gribam šo SIS pārveidot, vai tad loģisks secinājums nebūtu arī attiecībā uz personas, uz identitātes kartēm, uh, arī noteikt šādas kopīgas normas. Nu, pašreizējā lēmumā par to nav runa, bet tas būtu, nu, tāds loģisks turpinājums šim procesam. Ja mēs šo instrumentu gribam izmantot, lai sistemātiski pārbaudītu visu pasažieru pases un ceļošanas dokumentus, Nu, ja netiek uh, šāds papildinājums iekļauts, tad šī kontrola nevar būt efektīva. Paldies priekšsēdētājiem. Liels paldies, Deprēkungs. Ir daudz jautājumu par uh, tehniskām iespējām, par to, cik droši ir šie pirkstu nospiedumi, cik droši ir dokumenti Un jautājums arī, vai visas dalību valsts un visu uh, dalību valstu iestādes var nodrošināt, ka, teiksim, ja es vēlos iegūt jaunu pasi un saku, ka mani sauc uh, Petīna Millere, bet man tā patiešībā nesauc, vai tad šīs varas iestādes var pārbaudīt, vai kas es īstenībā esmu. Un Tas viss attiec uz praksi, neviens uh, cits kolēģis nevēlas uzstāties, varbūt komisijas pārstāv, tad varētu atbildēt uz deputātu uzdotiem jautājumiem. Liels paldies, pateicos par uzdotiem jautājumiem. Uh, uz, uh, par tehnisko pusi varēs atbildēt mans kolēģis Ričards, bet es vēlētos pievērsties uh, Eh, dažiem jūs minētiem jautājumiem. Kā ko Eljo kungs teica, eh, pirkstu nospiedumu kvalitāte eh, šajā sistēmā ir diezgan atšķirīga. Pat ja ir paredzēts šis 2000 gada standārts, ir dalība valsts, kas ielādē, piemēram, PDF un citus datnes šajā sistēmā bet ir paredzēts nākotnē, ka visi tie pirkstu nospiedumi, kas neatbilst CIS standartiem, tiks vienkārši uh, atteikti automātiski. Un uh, arī uh, neatbilstošie pirkstu nospiedumi pašreizējā sistēmā tiks izdzēsti. Tālāk par nepilngadīgo pirkstu nospiedumiem. Jā, šis jautājums ir ļoti būtisks. Eiro DAK ir paredzēts, ka var ņemt pirkstu nospiedumus no 14 gadu vecuma. Es īsti patiesībā šeit nav nekāda ierobežojuma, jo tā ir, to nosaka nacionālā likumdošana, bet uh, Patiesībā bērniem var noņemt eh, ticams pirkstu nospiedums no sešu gadu vecuma, un pēc tam ir tehnoloģija, kura var izsekot augšanas procesam un var veikt eh, ticamus uh, salīdzinājumus. Un tagad runājot par nepilngadīgajiem bez pieaugošo pavadības. Tagad, pirms trim gadiem šī problēma nebija tik nopietna, bet tagad tā ir. Itālijā, teiksim, šies personas tiek piereģistrēts, bet viņas nevēlas reģistrēties Itālijā un dodas prom, un tagad Itālijas kolēģi viņus ievieto, ja Eh, šajā sistēmā, izmantojot tikai, eh, nu, it kā vārdu un aptuvenu dzimšanas datumu. Tātad šie bērni klejo pa Eiropu, bet nav nekādu identifikācijas sistēmu šobrīd. Un, teiksim, ja šīs personas tiek aizturētas citā dalībvalstī, viņas nosauc citu vārdu, tad uh, eh, sistēma viņas nespēja atrast. Uh, un tā kā eiro DAK sistēmā viņi ir reģistrēti kā nele, ne, nelegālie migranti, tad nav iespējams šos datus pēc tam pārbaudīt, un tas ir milzīgs rops. Un uh, Itālijā ir uh, īpašs projekts izveidots, un mēs uzskatām, ka vecuma uh, Uh, slieksnis būtu jāpazemina šiem uh, nepilngadīgajiem un uh, tiem būtu jāspēj noņemt pirkstu nospiedumus arī jaunākiem par 14 gadiem. Un šis vidējais vecums ir 10-14 gadi. Tālāk reakcijas laiks, šis tehniskais kritērijs. Uh, Eh, pašais sistēma spēja sniegt atbildi pāris sekundžu laikā, bet tas, protams, ir atkarīgs no īstenošanas eh, katrā valstī, no eh, tīkla frekvences, bet ir saņemti atbildes, ka tiešām tas būtu iespējams uh, sekundžu laikā. Lidostās uh, šis laiks nepārsniedz 8 sekundes. Un uh, dalībvalsts uzskata, ka 10 sekundes ir pārāk garš laiks, ka tas būtu jāsamazina. Bet, teiksim, policijas iecirknī, ja tiek noņemti pirkstu nospiedumi, tad ir runa par pāris minūtēm. Nu, protams, var strīdēties par šo laiku, bet ar alfa. Uh, digitāliem datiem. Šeit ir runa par pāris sekundēm, kad atbild parādās uz ekrāna. Nu, tagad kolēģim Ričardam Linkenam es došu vārdu. Viņš uh, stāstīs par personas apliecībām, par dokumentu drošību un uh, mikročipiem. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, atgriežoties pie Eljo kungu uzdotiem jautājumiem par to, cik precīzi ir automatizētā pirkstu nospiedumu atpazīšanas sistēma, nu viss ir atkarīgs no pirkstu nospiedumu kvalitātes. Vīzas, vīzu informācijas sistēmas uh, pirmsākumos tika nolēmts, uh, ievadīšanas līmenī veikt kvalitātes pārbaudi. Teiksim, vai ja šie uh, vīzu pieteicēju pirkstu nospiedumi nebija pietiekami kvalitatīvi, tad tie netika uh, iekļaut sistēmā vai pieņemti. Un, uh, toreiz tos iesniedz konsulāti, iekšliet ministrijas un e, toreiz e, mēs domājam, ka policija ir pietiekami kompetenta, lai noņemtu pirkstu nospiedumu un tika e, izpētīt situāciju vairākās dalību valstīs, lai pārbaudītu pirkstu nospiedumu kvalitāti policijas iecirkņos. Uh, un mūs pat pārsteidz, cik augstā līmenī bija šī iepirkstu nospiedumu kvalitāte. Un uh, mēs esam tagad uh, nolēmuši, ka vīzu informācijas sistēmai tiks uh, noņemti šie pirkstu nospiedumi izmantojot modernās tehnoloģijas uz ekrāniem, nevis izmantojot uh, tinti. Tālāk par šiem uh, izējas dokumentiem. Ir veikti vairāki pētījumi pēdējo mēnešu laikā par dokumentu drošību, kas liecina, ka kaut kas noteikti ir jādara. Diemžēl komisijas pilnvaras šobrīd ir ļoti ierobežotas varbūt politiskā līmenī kaut kas varētu mainīties, lai situāciju uzlabotu. Runa ir ne tikai par šiem izējas dokumentiem, bet arī par sejas attēliem, ja teiksim divu atšķirīgu personu fotogrāfijas tiek apvienotas vienā, un pēc tam šīs personas var izmantot vienu pasi robežas kontrolēm un Koeljo kungs ļoti labi pārzina šo pirkstu nospiedumu jautājumu, jo viņa paša valsts ir um, aktīvi darbojusies šajā jomā un pētījumu liecina par to, ja tiek izmantota labākā prakse, tad var izmantot pirkstu nospiedumus jau no sešu gadu vecuma. Un šīs pārmaiņas, kad bērns uh, aug, ir ļoti nelielas, ļoti maz skar pirkstu nospiedumus. Uh, Tālāk deprēkungam atbildot, jāsaka, ka meklēšanas ātrums būs atkarīgs no ieguldījumiem, no tā, cik daudz naudas tiks iztērēt sistēmas izveidei uh, attiecībā uz pirkstu nospiedumu pārbaudi, tālāk svarīgi ir kvalitāte, un arī uh, svarīgs faktors ir tas, cik daudz ierakstu ir šai sistēmā ja pāris minūšu laikā ir jāizskat 270 uh, tūkstoši, un šī sistēma jau ir pastāv vairākus gadus, tehnoloģijas ir attīstījušās, un varbūt būs jau miljons uh, pirkstu nospiedumu ierakstu. Ir daudzas valsts pasaulē, kas ir veikušas līdzīgus pasākumus, tad mēs varam uzskatīt, ka, ja 2-3, eh, ka ir iespējams 2-3 eh, sekundžu laikā pārbaudīt pirks nospiedumus eh, šajā bāzē ir miljons ierakstu. Runājot par trešo valstu personu reģistrēšanu sistēmā, kad tie iebrauc un izbrauc. Uh, Tātad šīs uh, personai tiek noņemti pirkstu nospiedumi iebraucot, un uh, pēc tam tiek veikta pārbaudas sistēmā, vai ir kaut kādi iebraukšanas ierobežojumi šai, šai personai, vai tādu nav. Mums uh, nevajadzētu sajaukt divas lietas. Tātad ceļošanas dokumentu biometriskā pārbaude un SISA biometrisko datu pārbaude. Mums ir uh, visiem iespējams šīs biometriskās pases ar pirksnospiedumiem un uh, skaistām fotografijām, bet SISA uh, sistēmas uh, reforma paredz, ka ir uh, jāpārbauda uz robežas, vai dokumenti piedara tai personai, kas tos uzrāda. Tā tad uh, jāpārbauda robežu uh, sargiem fotografija un informācija, kas ierakstīta mikrošīpā, tam ir maz, maz sakara ar meklēšanu sistēmā. Tātad, ja robežu Sārks pārbauda fotografiju un, ja ir aizdomas, ka kaut kas varētu nebūt kārtībā, tad robežsargs var šo personu pakļaut uh, otrreizēji sekundārai pārbaudēji. Bet Šengenas uh, robežas kodeksa um, grozījumi paredz vienkārši šīs pārbaudas salīdzinot ar ceļošanas dokumentiem. Tālāk par uh, vienotu prasību saskaņošanu attiecībā uz personas apliecībām nav noslēpums, ka uh, Schengens zonas valstu pilsoņi var izmantot šīs personas apliecības ceļojot Schengen zonā un pat apmeklējot virkni trešo valstu. Un, ja ir šādas personas apliecības ar ļoti ierobežotām drošības iezīmēm, un tāpat laikā ir moderna pase pat ar pirkstu nospiedumiem, nu tad kaut kas nav kārtībā, ja šie dokumenti tiek nostādīti vienā līmenī, un mūsu ģenerāla direkcija strādā pie šiem jautājumiem, lai harmonizētu pieeju. Paldies! Paldies, tas bija ļoti noderīgi, eh, ka mums bija šodien šīs debats. Eh, būs arī tādas turpmāk, jo šobrīd vēl nav noteikts eh, laika grafiks, bet mūsu komiteja sāk strādāt pie rezolūcijas, lai mēs varētu prezentēt savu nostāju. Tāpat būs arī papildu debates par līdzīgiem tematiem saistībā ar viedajām robežām, izvērtēšanas sistēmām. Tur būs daudz tematu. Man ir zināmas bažas, vai visu um, pirksnospiedumu izmantošana uh, katru reizi, katrā vietā tiešām būs noderīgi, jo Vācijā pasē, un, un ne tikai pasē, bet arī identitātes kartē var eh, pirksnospiedumu iekļaut. Eh, es to esmu noraidījusi, jo neesmu redzējusi vajadzību pēc tā. Bet tā var būt jau eh, tēma jaunai sarunai, cik tas ir droši, vai pirksnospiegums tiešām garantēs uh, identitātes eh, apliecināšanu, vai procedūra ir droša, vai hakeri tur nevar tikt klāt. Tātad, paldies par šodienas viedokļu apmaiņu. Man ir jāsaka, ka tagad mums vajadzētu ķerties pie balsošanas, bet es vēlos jums atgādināt, ka jums ir jāizmanto balsošanas kartītes tie, kuriem tās, tādu nav, ir laiks uh, atrastos, jo uh, balsošana paredzēta 6.20 un mēs nevaram sākt Ehm, balsošanu tagad, un tad desmit minūtes vēlāk cilvēki nevarēs uh, to izdarīt, jo mēs jau būsim pabeiguši. Tā kā jums ir nedaudz laika, uh, aicinu jūs atgriezties šeit 6.18, lai mēs varētu balsot. Atvainojos par to. So, okay, it's now 6.21, so we... 6.21. Eh, es jums devu vienu papildus minūti, lai nodrošinātu, ka katrs ir eh, atradis savu balsošanas kartīti. Un mēs ķersimies klāt šodienas balsošanai padomes tā, tāds un tāds direktīvas eh, piemērošana, ar ko nosaka kopēja sistēma vienlīdzīgajai attieksmē pret nodarbinātību un profesiju. Tātad direktīva par vienlīdzību nodarbinātības jomā. Referente Helga Stīvensa. Nezinu, vai Helga vēlas kaut ko sacīt. Okay, so we can directly... Labi, tad varam tieši ķerties pie balsošanas. Viss notiks elektroniski. Sākam ar pirmo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts viennozīmīgi. Ejam tālāk. Otrais grozījums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais un ceturtais grozījums atkrīt, līdz ar to pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk sestais grozījums. Sākam balsot. And the vote is... Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējie grozījumi atkrīt un trešais kompromiss tālāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais grozījums ir 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un balsojums par tekstu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viennozīmīgi pieņemts, apsveicu referenti un labu vakaru visiem ar to slēdzam šodien sanāksim.